Okay, um, welcome everybody. Labrīt visiem. Esam nonākuši līdz devītajam darba kārtības punktam. Un eh, labprāt sveicu šeit eh, OECD ģenerālsekretāru Anhelu Guriju. Mūsu komitejā šī ir otrā reize, kad viņš ir ieradies eh, mūsu komitejā. Paldies viņam par to, un esmu pārliecināta, ka mums būs ļoti interesanti viedokļu apmaiņa ir pieejama eh, virkni ļoti interesanti dokumenti, kurus es nodevu asistentam, lai paliktu vieta arī oficiālajiem sanāksmes dokumentiem. Tie ir ziņojumi par visdažādākajiem tematiem, un esmu pārliecināta, ka paspēsim arī tos apspriest sanāksmes gaitā. Tā kā došu jums vispirms vārdu, ievadu komentāriem, pēc tam pāriesim pie jautājumu atbilžu daļas kur ņemsim šis e, jautājums e, apvienoti 5 minūšu periodos, un ja tas nebūs iespējams, tad būs e, man šī disciplīna jāīsteno. Lūdzu, Anhel. Paldies. Sekretariāts ir sācis jau izdalīt dažus dokumentus. Tātad tur ir vispārējā informācija par pasaules ekonomiku un es izcelšu dažas lietas no tā. Un sīkāk parunāšu par Eiropas ekonomiku. Pirmkārt, krīze joprojām ir tepat, atstājot mums četrus mantojumus. Tātad pasaules izaugsmes drīzāk būs zem 3%. Tas ir zemākais rādītājs pēdējo gadu laikā Mēs plānojam atgriezties ierastajā 4% apjomā, bet esam ievērojami zemākos skaitļos tieši krīzes dēļ. ASV izaugsme pātrinās, neskatoties uz darbības apturšanu un visām citām lietām, neskatoties arī uz uh, to, ko mēs saucam par sekvestrāciju, kas parāda to, cik dzīvotspējīga ir ASV ekonomika bez sekestrācijas ietekmes, kas ir piespiedu izdevumu samazināšana. Tad ASV ar to augtu par vairāk nekā 1% vairāk. Bet tieši tāpēc, ka sekvestrācija noteikti šobrīd ir deficīts samazināts zem 4%, kas ļaus ASV vēlāk pātrināt savu izaugsmi. Japānā izaugsme tiek e, sagaidīt, ka pazemināsies nākamajā gadā, jo stimuli, kas ir šogad, neturpināsies, un iemesli ir tādēļ, ka Japānai 220, 230% parāds pret IKP, tā kā viņi var īstenot monetāro politiku, bet ir ļoti grūti saglabāt stimulējošu fiskālo politiku un 2% inflācija Japānā, kas tiek ierosināt, nu iedomājieties, ja viņiem būs 2% inflācija, tad laikā, kad viņiem ir 250% parāds pret IKP, sareiziniet 250% ar šiem 2%. Un nu, reālās likums ir nulle. Parastās likums gan ir 2%, inflācija 2%. Tas nozīmē, ka viņiem jārada 5% IKP gadā, lai tikai procents varētu samaksāt, lai parāds ne, nepau, nepalielinātos. Tātad pārpalikums 5% gadā viņiem ir nepieciešams. Japānai šobrīd ir deficīts, kas e, tuvojās divciparu skaitļiem. Līdz ar to šī transformācija ir milzīga. Un milzīgs pūles tiek pielikts. Eiropā atkopšanās eh, ir nevienmērīga, izaugsme ir lēna, lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valsts ārpus Eirozonas, bet pati Eirozona būs otrā gada recesijā 0,4%. Un tuvākajā laikā nākamajā gadā 1% nākamajā gadā un 1,6% 2015. gadā. Tātad nekas izcels, diemžēl. Tātad tas ir pirmais mantojums, kas ir atstāts. Otrā lieta ir bezdarba līmenis augstais. Eh, jūs to noteikti zinat, bet šie skaitļi pārāk augsti. OECD vidēji 8% bezdarbs, 16% jauniešu bezdarbs. Tie ir vidējie skaitļi. Eirozonā 12% bezdarbs un pieaug pie tam un jauniešu bezdarbs ir aptuveni 25-30% tādās valstīs kā Spānija, Itālija, piemēram, 35%, un Spānija, Grieķija 50-55%. Tātad augsts bezdarbs. Divkārš vai trīskārš skaitlis jauniešu bezdarbam, ilgtermiņa bezdarbs Tad ceturtais elements arī. Tā tad jaunieši, kas nav ne izglītības iestādēs, ne nodarbināti. Tā četri tā sauktie sliktie elementi attiecībā uz nodarbinātību. Kāds tad ir trešais mantojums, ko saņemam no krīzes? Tā tad nevienlīdzība ienākuma apjomā. Ap Un ko es ar to domāju? Cik eh, liels reizes, cik daudz reizes zemāko 10% ienākumu ietilpst augstāko 10% ienākumus deviņas reizes. Ko tas nozīmē? Tātad, līdz šim tas bija 6 līdz 7 reizes. Tas nozīmē, ka Nevienlīdzība ir palielinājusies par aptuveni 30%. Šī problēma bija aktuāla arī pirms krīzes, bet krīze to ir sāsinājusi. ASV tas ir 14 reizes, Meksikā, manā valstī 25 reizes, Brazīlijā 50 reizes, bet tas nav nekāds mierinājums. Tendence ir slikta un tā paliek sliktāka. Un praktiski neviena valsts nav spējusi paglāpties no tās. Zema izaugsme, augsts bezdarbs, pieaugoša nevienlīdzība. Ceturtā lieta - publiskās uzticības zaudējums sabiedrībā. Tātad um, publicējām um, ziņojumu kā House Life. Tas viss ir pieejams internetā. Varam arī izsniegt jums kopijas. šis pētījums arī uzrāda, ka eh, sabiedrības uzticēšanās ir mazinājusies. Gan prezidentam, gan premjerministriem, starptautiskām eh, organizācijām, eh, banku sistēmai, parlamentā, starptautiskās organizācijās. Viss, ko mēs esam simt gadu laikā būvējuši, cilvēki ir cīniski, cilvēki tiem vairs netic. Viņi netic, ka mēs varam atrisināt problēmas. Tieši tas arī notiek. Tāds ir konteksts. To krīze mums ir atstājusi. Un kā tad ir diagnoze ekonomikai? Kā saka amerikāņi, ir tāds teiciens viņiem, tad šauj no visiem ieročiem. Tad, eh, teiksim, ja, ja šajā gadījumā mēs to salīdzinātu ar automašīnu, Tā kā četru cilindru eh, motors. Tātad neviens no tiem nedarbojas uz pilnu jaudu. Kas tad ir šie cilindri? Tirzniecība, investīcijas, kredīts un breks valstis. Ko tas notiek, eh, respektīvi, ko tas nozīmē? Tirzniecības eh, izaugsme ir aptuveni 2, mazliet vairāk, nu, zem 3%. Ļoti zem izaugsme, vajadzētu būt 5-6%. Mēs skatāmies vis, uz visām šīm problēmām, tirdzniecības sarunām, un nav pat iespējams vienoties par tirdzniecības atvieglošanu pār robežām, nemaz nerunājot par veselas nākamās kārtas īstenošanu. Un man jāsaka, ka ir ļoti eh, svarīgi nodrošināt transatlantis eh, līgumu, ja Balī nevar dabūt. Tas ir visvieglāk sasniedzamais. Un ja to nevar panākt, tad tas tik tiešām būtu vilšanās. Nu, tā nav tā lokomotīva, kā mēs esam pieraduši redzēt. Tātad tirzniecībā ne, laba, ma, tur ir maz. Labi, investīcijas. Kā ir ar tām? Tās pieaugums ir 1,7%, pieaugumam vajadzētu būt 3 līdz 4%, ASV ir pusotrs procents. Uh, zemākais, kas ir redzēts daudzos gados. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka investīcijas ir rītdienas izaugsme. Un tā nenotiek. Kas vēl ir? Kredīti. Finanšu sistēmas remonts Un, un nu, cīņa, kas bankām ir jāizcīna, lai ne tikai izdzīvot, bet veiktu rekapitalizāciju un būtu vienotais regulators, e, e, viņam šīm bankām ir arī jāizsniedz aizdevumi, un viņām tas būtu jādara, un tās to nedara. Kredīti vidējā izaugsmā OECD ietveros ir nulle kā visi vidējās vērtības, tas eh, slēp aiz sevis to, ka ASV Japānā ir izaugsme, bet Eirozonā ir negatīva rādītāja mīnus 4%, ja būsim precīzi. Tā kā pārsteigumu šeit nav. Un visbeidzot, BRICS valstis tā bija līdzinējās lokomotīvas, un šobrīd notiek bremzēšana. Tātad ir šie četri cilindri, kas darbojas uh, pusi jaudu labākajā gadījumā, un krīsās attiems mantojums, protams. Un ko tālāk darīt? Šeit tik tiešām ir nepieciešams, uh, kā es to saucu, balstīties uz krēsla ar četrām kājām, struktūrālā politikas, sociālā politika, lai aizsargātu neaizsargātos, zaļā izaugsme. Tad esam uz ceļa kolīzija ar dabu un institūcijas. Arī institucionāli jautājumi ir jārisina. Līdz ar to struktūrālai jautājumi. Mēs to bieži pieminam. Tas nozīmē izglītības sistēmu, inovācijas sistēmu, konkurences sistēmu, nodokļu sistēmu, veselības aprūpas sistēmu, elastīgums darba tirgu, elastīgums produktu tirgos. Tas nozīmē savienojumu starp pētniecību, izstrādi universitātēs un privāto sektoru un tirgiem. Decentralizācija, kā finansēt infrastruktūru, tās ir tās lietas, kuras mēs dēvējam par struktūrālajām. Tas nozīmē arī to, ka tas parādīs, kā varēsiet turpināt radīt tās prasmes, kas ir nepieciešams, lai varētu būt konkurētspējīgi. Mēs tikko veicām pētījumu, trīs gadu apmērā, Un pirmais salīdzinājums tapa starp prasmēm. Atšķirībā no mūsu pīcē dokumenta, kas ir 15-gadīgie, tad tur būs salīdzinājums ar 70 valstīm, kas decembrī būs pieejams attiecībā uz izglītību, bet šeit ir runa par izglītību pieaugušajiem, vai viņiem ir nepieciešamās prasmes savā darbā. Un konstatējam ļoti interesantas lietas. Korejā, piemēram, ir vissliktākā situācija ar eh, tiem, kas uh, atstāja darba tirgu, un arī vislabākie rādītāji, kas ienāk darba tirgu, līdz ar to pēc divām paudzēm un 40 gadiem tāda situācija. Bet apvienotā karaliste, ASV un apvienotā karaliste, respektīvi, arī tur nav jūtama atšķirība starp tiem, kas iziet no tirgus un tiem, kas ienāk tirgu uzlabojums nav noticis. Spānija arī nav pārāk laba rādītāja. Jautājums tad ir par to, runa nav tikai par diplomiem, bet par prasmēm, kas ir nepieciešams, lai darba tirgu veiktu labu darbu. Tā, tā kā prasmes ir ļoti svarīgas. Tātad tas būtu struktūrālais mērķis, sociālais mērķis protams, nozīmē to, ka, lai cik būtu mazs budžets, vienmēr ir nepieciešams aizsargāt tos, kas nav aizsargāti, jo ir miljonos mērām krīzes upuru. OECD ietvaros 48 miljoni cilvēku ir šobrīd bez darba, tas ir 15 miljoniem vairāk nekā pirms krīzes pat, ņemot vērā, ka ASV šobrīd situācija ir uzlabojusies, ir par 15 miljoniem vairāk bezdarbnieku nekā pirms krīzes. Un noslēgumā ko komentāri par banku sistēmu Eiropā. Un tad varēsim pāriet pie jautājumiem un atbildēm. Un noslēdzošs piezīmes par nodokļiem. Banku sistēma kopumā tiek remontēta, varētu teikt, tiek uzlabota, jo No turienes arī radās krīze ASV, apvienotā karaliste, Eiropa un izplatījās pa visu pasauli. Un tad ASV sāka pirmie, viņi arī remontdarbu sāka pirmie, pieņēma lielus, svarīgus lēmumus ātrāk, jo tā ir viena valsts, tur ir tas vieglāk izdarāms. Mēs atpaliekam Eiropā. Mums joprojām ir nepieciešama rekapitalizācija, daudzām lielajām bankām sistēmā. Un es ceru, ka stresa pārbaudas, kas šobrīd ir uzsākts, ECB to veids, ka tas tiešām panāks nepieciešamo. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka trīs lietas labas lietas. Pirmo reizi tas netika cauri, otrajā reizē tika domāts par vērtībām, kas ir valstu parādzīmēm banku bilancēs. Šoreiz tik tiešām visam jābūt caurskatāmam, pamatīgam, nopietnam, lai tam varētu uzticēties. Kā jūs zinat, mēs, OECD, esam prasījuši nodalīšanu, ne jau juridiski bet pilnīgi skaidrību. Komercbanka aktivitātes un citas aktivitātes, ko banks veic. Lai nav šis sajaukums, kas rada, radīja krīzi, un 5%, kas ir augstāk nekā Bāzels 3 noteikumi. Un noslēgumā. Daļa no uzticēšanās zuduma ir saistīta ar to, ka parastais iedzīvotājs redz, ka bagātnieki eh, savu naudu tur nodokļu paradīzēs un starptautiskās kompānijas nemaksā nodokļus. Te, līdz ar to mazie vidēja uzņēmumi, vidējā klase, uzņēmumi, kuriem nav starptautiskās aktivitātes, viņiem ir smagākā nodokļu nasta jāiznes saviem pleciem G8 un visvairāk jau G20 uzlikt par pienākumu OECD, veikt savu darbu tā, lai mēs pārietu uz automātisku nodokļu informācijas apmaiņu. Jau šobrīd 120 eh, jurisdikcijas pēc pieprasījuma veids nodokļu informācijas eh, apmaiņu. Mēs šobrīd pārējām uz augstākiem mērķiem, ambiciozākiem standartiem, efektīvākiem standartiem automātiskai informācijas apmaiņai. 60 valsts ir apņēmušās to uh, darīt 60 vai 62. Džakartā panāca vienošanos, tā kā vēl pēc mēneša būs vēl 50, 60, līdz ar to būs automātiski informācijas apmaiņa, kas būs kaut kad nākam, līdz nākamā gada beigām. Bet daudz svarīgākais, daudz sarežģītākais jautājums vēl paliek. Automātiski informācijas apmaiņa nozīmē to, ka mēs īsteno jūsu valsts eh, likumus, kas nosaka, ka cilvēkiem ir jāmaksā nodokļi. BEPS projekts. 70, 80 gadu laikā mēs esam ļoti centušies izvairīties no dubultas aplikšanas ar nodokļiem. Tas mums ir izdevies. Mēs esam radījuši dubultu neaplikšanu ar nodokļiem. Startautiskās uh, kompānijas nemaksā nodokļus nekur. Un šobrīd pirmo reizi G8, Ķīna, Meksika, ASV, apvienotā karaliste, Vācija, jebkura valsts, viņi pieturas pie kopīga temata. Viņiem ir nepieciešama nauda. Šobrīd mums ir uzdots censties mainīt starptautiskos nodokļu noteikumus pēdējā G8 samitā Sanktpēterburgā prezidents Putins, kurš uzņēma šo sanāksmu, sacīja, ka šis potenciāli ir visrevolucionārākais eh, pasākums, kas ir simt gadu laikā noticis eh, nodokļu jomā globāla līmenī. Un ar to es vēlos arī noslēgt savu uzrunu. Mēs pie tā strādājam. Un tas ir joprojām viens no neatrisinātajiem jautājumiem. Ar to arī beigšu šobrīd un e, uzklausīšu jūs jautājumus un varbūt iebildums. Paldies, saka priekšsarētāji, esmu pārliecināti, ka jūs pārlecāt pāri jūs daļai no savām piezīmēm, bet tas nozīmē, ka ir iespējams uzdot jautājumus. Protams, ka mēs ļoti aktīvi strādājam šajā komitejā nodokļu jautājumos tieši jūs minētā iemesla dēļ. Tā tad ir pamanīts valstīs, ka trūks nodokļu, un e, tas ir ne tikai atsevišķās valstīs, bet arī Eiropas Savienībā kopumā, un tas ir bijis ļoti noderīgi, lai censtos e, izdarīt spiedienu uz valdībām beidzot rīkoties, jo mēs kā parlamentārieši ne tikai šī sasaukuma, bet arī iepriekšējo sasaukumu ietveros, arī manā ziņojumā par nodokļu krāpšanos. Pirmais jautājums no EPP un Pablo Zalbars lūdzu. lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Godātais ģenerālsekretārs, eh, runāšu jūsu pašu valodā. Nu, jāsaka, pilnībā piekrīt jums, piekrīt visam, ko jūs šorīt teicāt, bet man ir jautājums attiecībos kreditēšanu. Jūs teicāt, ka vidējais pieaugums SAO valstīs ir 0% un Eiropas Savienībā mums bija viens, viens procents kritums, bet es sapratu, ka mīnus 4 eirozonā, vai ne tā? Mīnus 20 pēdējo pāris gadu laikā Spānijā, tātad situācija ir vēl bēdīgāka tieši Spānijā, bet nu šķiet saredzam gaismu tuneļa galā. Un lai mēs varētu tagad tautsēmniecību konsolidēt, mums, protams, ir vajadzīgi kredīt līdzekļi. Un visa šī doma par to, ka tādi nav pieejami, kaitē domai par izaugsmu Spānijā. Bet jautājums tad ir tāds, ko darīt, lai padarītu šo kredītu līdzekļu plūsmu brīvāku? Ko varam darīt, lai EIB, jeb Eiropas Investīcija banka, atkal uzsāk kreditēšanu arī Spānijā? Ko EIB un ECB var darīt vairāk, lai šo plūsmu palielinātu? Tāds mans jautājums attiecībā uz kreditēšanu. Kas attiec uz TTIP, respektīvi nolīgumu ar ASV? Arī šeit es jums pilnībā piekrītu. un patiešām ceru, ka klātesošie kolēģi daudz vairāk apzināsies tos draudus, kas saistīti ar, ar eh, kas saistīti, ja, kas iesaistīti, ja mēs jaucam kopā izlūkošanu un tirzniecību un visus šos jautājumus. Jo gal galā šis varbūt tāds ļoti labs eh, precedenta nolīgums, ko noslēdzam ar ASV. Paldies. Nākamais tālāk dot, tiek dot iespēja atbildēt. Paldies par šo komentāru, saka Gurijas kungs kredītlīdzekļi sāks atplau, atkal plūst tajā brīdī, kad bankas būs rekapitalizētas, bet šie līdzekļi tāpat plūdīs arī tajā brīdī, kad redzēsim galu visam šim banku savienības procesam, kad tas būs noslēdzies, kad būs pieņemti visi lēmumi par to, kas ko kur regulēs, kas tās, kas bankas uzraudzīs, kad būs pieņemts arī lēmums par to, ko darīt tajā gadījumā, ja banka nespēja atbilstīgi funkcionēt. Turklāt, ja jūs pieņemat, ka banka spēs turpināt darbību tikai tāpēc, ka tā tiks rekapitalizēta, nu tad jāuzdod nākamais jautājums, kas tad to rekapitalizēs, pat ja tas ir tikai pagaidu rekapitalizācijas process, vai tā būs valdība, ja varbūt būs kaut kāds centrāls mehānisms, kas šo rekapitalizāciju īstenos, un šie lēmumi ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk, tā lai mēs redzam, ka situācija normalizēs kredītlīdzekļu jomā. Tas vēl nav noticis. Nu, ir vēl joprojām pāris bankas, kas ir draudīgā situācijā, bet šī normalizēšanās kredītēšanas jomā nav notikusi. Bet tas ir mūsu gala mērķis, tāpēc visi šie procesi ir jāpabeidz. ECB jau ir palīdzējis veicināt likviditāti, uzņemdamās dažādas iniciatīvas Un šīs iniciatīvas, protams, turpinās. Tas, manuprāt, ir labs, lā, labs vēstījums, ko nosūtīt, jo tā ir, lūk, tāda veicinoša iezīme normalizēšanās sākumam. Bet ļoti svarīgi, lai, institu, lai šī kopēja institucionālā arhitektūra tiek pabeigta. Un bankām ir skaidri un gaiši signāli par to, kurp tām jāvirzās, kā tām jārīkojas. Un tad tas ir jāatsāks kreditēšana, kas attiec uz tirniecības nolīgumu ar ASV. Un te ir zinām ar tirniecību saistīta problēma. Bet tāpat laikā mums jāskatās uz šo mūsu priekšā esošo problēmu, kas saistīta ar bezdarbu, kas nu, ir šī arvien pieaugošā nevienliecība, kredit, kredītlīdzekļu trūkums. Visas šīs atsevišķās lietas ir lieliskas sastāvdaļas, lai, lai sagatavotu protekcionismu, un tas paceļ savu neglīto galvu. Un draudi pastāv, ka tas protekcionisms atkal atgriezīsies. Un tam ir vis, vis visādi iemesli un pamatojumi, nu, gan investīciju ziņā, gan arī valodas maiņas kursu ziņā. Ar tiem šobrīd, piemēram, notiek spēlēšanās. Nu, kas tad notiek, kad atgriežamies pie protekcionismu? Nu, tas nozīmē, ka mums ir jāturpina šī cīņa par to. Jāizmanto viss arsenāls, kas ir mūsu rīcībā. Protekcionisms ir ārkārtīgi bīstams. Tas pat tiešām aptur, nobremzēja kāda veida izaugsmi. Jo tad beigu beigās mēs nonākam pie džungļu likumiem, kur izdzīvo stiprākais. Ja mums paveiksies, ja gūsim panākumus, jo, protams, ka daudzpusējās sarunas, kā jūs zinat, ir izgāžušās šobrīd, bet ja mēs varēsim nonākt pie kaut kāda saprātīga kopsaucējuma, kopējiem pamatiem, tad jāatceras, ka uh, apmēram 50% no IKP šeit ir iesaistīta, 30% no pasaules investīcijām. Tie ir milzīgi skaitļi, jo visas šīs lietas norisinās tieši ES un ASV, un tāpēc šie divi reģioni kopīgiem spēkiem varētu vedot tādu milzīgu, milzīgu kopēju bloku, kas varētu uzlabot visu tirdzniecības aprātu pasaulē. Protams, vēl ir arī mm, klusā okeāna tirdzniecības nolīguma, ar to var mirzīt uz priekšu, lūk, Meksiko, Kolumbija, Peru, Kostarika turpinās sarunas Latīņa Amerikā, protams. Un tas SAO kontekstā arī ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc mēs atbalstam šo TTIP ideju. Tas ir vajadzīgs. Turklāt tas, protams, nāks par labu arī Eiropiešiem viņa ikdienas dzīvē, tāpat laikā arī mūsu amerikāņu draugiem, protams. Paldies. Pavisam ātri tad. Paldies, ģenerālsekretāri, nākamais runātājs. Varbūt mazliet par tādiem konkrētākiem, specifikākiem jautājumiem. Vai ECB un EIB var darīt vairāk, lai nodrošinātu kredītlīdzekļu plūsmu, īpaši MVU virzienā? Jūs skaidri un gaiši teicāt, ka, lūk, ir kaut kādas lietas, kas jau ir padarīts, bet man interesē tas, vai viņas var darīt vēl ko vairāk. Atbilde. EIB jau dara savu darbu faktiski. Tā aizdod vairāk līdzekļus nekā Pasaules banka un visas reģionālās bankas kopā ņemot. Un turklāt tā piedāvā kredīta līnijas arī mazākām organizācijām, gan netiešā veidā tām, bet caur bankām. Tātad netiešā kārtā finansē MVU. Eiropa ar ECB savukārt ir tāda, ka tā nav tāda konvencionāla, tradicionāla centrālā banka. Nē, to veido 18 valstis. Un ECB līdz ar to ir eh, nu, līdz šim darbojusies ļoti labi tajā brīdī, kad trūka likviditātes banku sistēmā, bet tā nav pilnvaru patiešām pārvaldīt arī kreditēšanas jomu. Šādu pilnvaru tai nav, jo šobrīd šī kompetence pieder nacionālajām iestādēm. Un tas turklāt saistīts arī to, ka ir jābūt kaut kādiem objektīviem nosacījumiem ekonomikās, par kurām mēs runājam. Un tas nav atkarīgs no centrālām bankām, tas ir atkarīgs no finanšu ministrijām un no dalību valstu valdībām. Tāpēc, lai uzlabotu kredītlīnijas MVU, mums faktiski ir jāpanāk, ka MVU iesaistās risku sadalē un bankas tāpat, bet to nevar darīt ECB. Paldies, turpina priekšsādātāji. Tālāk sociāls un demokrāta grupas vārdā Elisa Ferēra lūdzu. Paldies. <laughs> Muito obrigada por estar entre nós, Sr. Secretário-Geral. Paldies. Godātais ģenerālsekretāra kungs, esam pagodināti, ka esat ieradies pie mums. Man ir trīs jautājumi. Pirmais ir saistīts ar Eirozonu. Atšķirībā no ASV Eirozona joprojām nav atkopusies. Mums ir vienotā valūta, tas ir kas īpašs, kas tāds nepastāv citās pasaules vietās. Es gribēju vaicāt, ko jūs mums varat ieteikt, kādi ir jūsu pamudinājumi, ko mēs varam mācīties pēc krīzes kā uh, uzlabot Eirozonas darbību. Tika runāts arī par ECB uh, kompetencēm. Varbūt to varētu saistīt ar uh, budžeta kontroli. Kādu mācību mēs varam gūt, uh, pateicoties arī uh, ESO gūtajā pieredzē? Otrais jautājums. Fiskālai riski. Es domāju, ka šeit ESO spēlējumā loma patiešām ir ļoti nozīmīga. Ja mēs nepielisim punktu nodokļu krāpniecībai, tad mēs nevaram pieprasīt pārāk daudz no saviem pilsoņiem. Viņi jau tā ir nesuši liels upurus, zaudējuši pensijas, zaudējuši daudz privilēģijas. Un Ko tad varētu darīt, lai uh, pieliktu punktu tam, ka daudzi uh, izvairās no nodokļu maksāšanas? Un trešais jautājums. Dzīvojam globalizācijas laikmetā. Krīze pierādīja, ka mēs esam viens no otra atkarīgi daudz vairāk nekā mums gribētos. Uh, kā mēs varam saglabāt šīs starptautiskās institūcijas. Varbūt tās vajadzētu nedaudz testēt globalizācijas laikos, lai mums būtu harmonizētāka, labāka likumdošana. Un paldies, ka drīkstēju izteikties dzimtajā valodā. Paldies. Jautājums par eirozonu. Mēs. Mums Uz tas. Mēs jau esam izsmēluši monetārās politikas iespējas. Procentu likums ir sasniegušas gandrīz nulles atzīmi. Fiskālā kapacitāte ir gandrīz pilnībā izsmelta. Lai varētu izkļūt no krīzes, no recesijas, eh, tie bija nepieciešami instrumenti tagad mēs cenšamies samazināt parādus un deficītus. Nu, mums nav pārāk daudz iespēju fiskālajai ekspansijai. Pirmām kārtām šī problēma ir struktūrālas dabas, protams, ir sociāli, ekoloģiski, institucionāli aspekti. Runājot par struktūrālajiem, es runāju par izglītību, inovācijām, Un arī par to, ka ir nepieciešams vairāk kompetenču. Runāja par deregulizāciju, par labāku regulējumu. Sistēmas fiskāls. Runāja par nodokļiem, nodokļu sistēmām. Mūsdienās strādājošiem ir jāmaksā daudz nodokļu, arī kapitālam tiek uzlikts augsts nodokļu sloks. Tādēļ mums vajadzētu um, samazināt ienākumu nodokļus, vajadzētu paaugstināt patēriņu nodokļus, ir jāievieš zaļais nodoklis, īpašuma nodoklis. Mēs nevēlamies, lai darbs tiktu tik ļoti aplikts ar nodokļiem, mēs taču vēlamies darba vietas, mēs nedrīkstam pieļaut, lai darba spēks, lai darbs kļūtu pārāk dārgs Eiropas Savienībā. Daudzas Eiropas dalību valstis uh, uzliek patiešām ļoti augstus nodokļus strādājošiem un uh, uzņēmumu īpašniekiem. Tas mēs vēlamies no vienas puses radīt darba vietas, bet no otras puses uh, darbs kļūst tik dārgs. Ko var darīt Eiropas centrālā banka šajā kontekstā? ECB ir noteikusi jau ļoti zemes procentu likmes, vai ir iespējams tās vēl vairāk pazemināt? Uh, Uzskatu, ka ECB ir zinām rīcības brīvība. Nu, mēs te nerunājam, mēs to nevaram salīdzināt ar Federal Reserve Amerikā vai uh, Japānas banku. Ir 18 valstis, kas ir pārstāvētas, un ECB var nedaudz stabilizēt procentu likmes, bet ECB nevajadzētu tagad uzpirkt parādus. Jūs runājat arī par nodokļu nemaksāšanu, krāpniecību. Protams, pret to ir jācīnās. Jūs runājat par startautisko institucionālo arhitektūru. G8 noteikti nav pietiekami uh, labi izbūvēta. G20 eh, tur šī struktūrāla arhitektūra ir visai funkcionāla, bet, eh, ja mēs to salīdzinām ar Bretonvudas institūcijām, eh, tur noteikti ir iespējams kaut ko uzlabot, jo institūcijām arī ir jāpielāgojas, tātad šī konstrukcija ir jāpiemēro jaunajām prasībām. Paldies! Mēs paldies turpinu priekšādātājs ārkārtīgi atvainojos, ka man nācās lūgt jums izteikties īsāk, bet nevaram izmantot vairāk kā 5 minūšu tādas uh, izteikšanās laiku, jo tagad Alde ir kārta uzdot jautājumu, bet šit, kas esmu vienīgā no grupas, tāpēc es arī uzdošos jautājumus. Gribu pateikties jums par savu paveikto darbu. pie pamat nodokļa samazinājuma, kā arī pie šiem citiem jautājumiem. Nu, lūk, arī tagad nefinanciālas informācijas atklāšanas direktīvu, pie kā strādājām. Lēmām, ka varētu krietni vairāk informācijas un pārskatu eh, pieprasīt nu, par dažāda veida jautājumiem. Te nu gan aizņēmāmies bezkaunīgi vienu no jūsu priekšlikumiem arī dzen, kur jūs arī izteicāt šo priekšlikumu par eh, pār, pārskatiem pa valstīm. Komitejas vairākums ir manā pusē. Nu, mums gan šķiet, ka varbūt juridisko lietu komiteja varbūt nu, tādu vājāku viedzokli nāks klajā. Nu, argumenti, ko bieži dzirdam, ir tādi, ka mums nevajadzētu lūk skriet jūsu darāmajam pa priekšu, jo kādam taču arī tiesību aktu jomā ir jāuzņemas avangardista lo, eh, loma. Runājot par pārskatāmības jautājumiem. Uh, Mēs ar vienu no jaunu un jaunu dzirdam šo stāstu par uzņēmumiem, kas sūdzas un pukst par valsts pārs, nu, norišu pārskatāmību trūkumu arī attiecībā uz nodokļu iestādēm. Un tāpat laikā, protams, ka šāds pārskatības trūkums attiecībā uz nodokļiem ir arī krimināla pārkāpums atsevišķās valstīs. Un tāpēc viņi saka, lūk, ierakstīsim tiesību aktos visa veida šādas noteikumus, lai jurisdikcijas skaidri un gaiši arī teiktu, ka, lūk, ir problēmas ar šo tēmu. Man interesē, kāds ir jūsu skatījums uz šo informāciju un tās atklāšanu. Vai jūs domājat, ka mums jāturas ir pie šīs idejas, un vai ir kaut kāda tāda veida gadījuma, kad ir attaisnojama informācijas nepubliskošana? Paldies, saka Gurijas kungs. Šis BEF ir viens no daudzsološākajiem projektiem. Es pat teiktu tāds, nu, um, vilinoši, sarežģīts un piedzīvojums piedāvājošs pasākums. Kā jau teicu iepriekš, izvēlēties šo automātisko informācijas apmaiņu ir viena lieta, lūk. Nu, mēs izbeigsim šīs nodokļu paradīžu jautājumus, Ta, viņiem vairs nebūs kur slēpties, bet tas attiec uz individiem tas nozīmē, ka mēs faktiski īstenojam tiesību aktus, jo tiesību aktus teikts jāmaksā nodokļi. Nu, lūk, un tagad mēs radīsim, izrādās tādus nodokļus, vai es atvainojos tiesību aktus, kas padarīs to likumīgu nemaksāt nodokļus. Nodokļus, kas ļaus, nema, eh, tiesību aktus, kas ļaus nemaksāt nodokļus. Nē, mums jāmaina tiesību akti un jāmaina tiesību akti katrā valstī, kas visos šajos centienos ir iesaistīta. Tā, lai pēc iespējas minimālāka ir šī atšķirība starp valstīm. Tas nenozīmē, ka visiem nodokļu, visiem nodokļu radītājiem, respektīvi likmē, jābūt vienādām. Nē, nē, katra valsts būs suverāna. Tajā kādus lēmumus tā pieņem attiecībā uz nodokļu likmēm, bet ar šādiem tiesību aktiem mēs pirmam kādam nodrošināsim informācijas apmaiņu, otram kārtam lūk, nebūs kur slēpties vairs šiem nemaksātājiem, un trešām kārtam, ja uzņēmumi jūsu valsts teritorijā nu, veic ražošanu un tur pelna arī naudu, tāpat rada tālāk labklājību, tas, protams, viss ir liels, ka viņi rada darba vietas un tā tālāk, bet viņiem vajadzētu šeit teritorijā maksāt arī nodokļus par to peļņu, ko viņi šeit gūst. Priekšādā tā jūs uzdevāt pavisam konkrētu jautājumu. Šo, šobrīd es savu nodokļu komiteju un arī G20 strādājam, un tas, tas viss ietver, protams, Ķīnu, Brazīliju, visas šīs lielās valstis strādājam pie šiem jautājumiem un grasamies nākt klajā ar noteikumu kopumu un priekšlikumiem apmēram pēc 18 mēnešiem. Un es gribētu jūs mudināt Nu, ja jūs tā man atļausiet, es teikšu viņam, lai viņi tūlīt pat nāk, brauc pie jums un runā ar jums. Un tad varbūt var kaut kā saskaņot to formulējumu, ko jūs iekļaut savos tiesību aktos, tā lai tas atbilst tam, ko mēs grasamies darīt šajos darba grupos. Jums ir vajadzīgi vieni standarti, vienoti standarti. Mums nevar būt viens, divi, trīs un nezinu, cik vēl te standarti, jo citādi, protams, eh, visi mēģinās pie, pievilkt savu klāto zemāko standartu un aiz tā tad arī slēpties. Uh, Tāpat laikā šāda veida pasākums var būt tiešām ar ļoti pamatīgām pozitīvām sakām, un tad mēs varbūt tiešām varam virzīt visu šo pasākumu uz priekšu. Mums ir vajadzīgs jūsu politiskais atbalsts šiem centieniem, tas būs ārkārtīgi izšķirīgi svarīgs. Pārskatāmība, informācijas atklāšanai, un visi šie elementi patiešām ir ārkārtīgi labi Un ir ļoti tas, eh, tas ka valsts izmantā, izmanto aizbildinājumu, sakot, ka lūk, šādas informācijas atklāšana ir krimināls pārkāpums, tas, manuprāt, tiešām ir ļoti bēdīgs aizbildinājums. Pārskatāmībai un informācijas atklāšanai būtu jābūt pamatnormai. Un tas ir daļa, neatņemama daļa no tā, ko mēs daram, strādājot pie šiem priekšlikumiem. Transferu cenas eh, priekšādātājiem mēs sastopamies ar nebijušiem uzdevumiem šeit risinājums transferu cenu jautājumam. Nu, lūk, šī objektīvā distance. Un tas nozīmē, ka kāds cits kaut kur kaut ko salīdzina, un kā tad mēs to rīkojamies šai gadījumā? Kas notiek ar informācijas tehnoloģijām? Cik tad Google tur ārā ir? Cik Apple kompāniju ir? Cik tad Starbucks uzņēmumu tur ir laukā, pasaulē? Nē, tikai viens. No, katra, no katras jomas tikai pa vienu. Tad kā viņus aplikt ar nodokļiem? Kur tad ir intelektuālā īpašuma tiesības? No kurienes tas viss ir cēlies? Kur parādās šī mītnes vieta? Kāda, kāda ir valsts piedrība? Kurā valstī tad ir šie ieņēmumi? Kā to visu risināt? Un šī, šis jaunais precedents, jaunā parādība, kur tehnoloģijas iet pāri robežām biznesa pasaulē, kā aplikt to visu ar nodokļiem? Lūk, tie ir tie jautājumi, pie kā mums jāstrādā, to arī cenšamies darīt. Uh, Un es gribētu teikt, ka mums šeit ir vajadzīga visa palīdzība, ko vien mēs varam dabūt. Tāpēc, nu, ja jūs vēl esat gatavi pie tā strādāt, nu tad metīsimies uz vienu roku. Paldies! Paldies, jā, acīm redzot, mums ir vajadzīga kopēja informācija, kā vispār šos nodokļus iekasēt, nu, un tad, protams, mēs ar šo um, informāciju apmainīsimies. Nu, jāsaka gan arī, kad runājam par objektīvu distanci, tā teikt, rokas attālumā, tad jāsaka, dažas rokas ir īsākas kā, kā citas. Nu, tālāk, e kā ir grupas vārdā. Paldies priekšādātāji, saka Epinkungs. Paldies par viņu ļoti optimistiskajiem ievadvārdiem. Jūsu ekonomikas prognozēs, ko publicējāt pagājuši mēnesi, eh, runājāt par politiku. Pirmkārtām jūs teicāt, kā ASV ekspansīvā monetārā politika būtu jāturpina vēl nedaudz ilgāk, un tad pamazām jāizbeidz, lai pieliktu punktu uh, eh, ASV monetārajai nesaturēšanai. E es monetārai politikai būtu jābūt vēl ekspansīvākai, ja inflācijas spiediens būs nopietnāks. Tad, tad jūs domājat, ka Eiropā vajadzētu šāda veida, nu es nezinu, monetārai neizturēšanai būtu jāsāks. Tas nozīmē, ka nevis jādrukā vairāk dolāru, bet jādrukā vairāk eiro. Jo ārkārtīgi interesanta fona informācija šīs uh, jums pašam vēsturiski revolucionālā partija Meksikā. Tas man liekas ļoti interesanti. Nu, varbūt tas ir tā kā mūsu tautas partijas ekvivalents. Tad jau jūs labi zinat, ko nozīmē institucionālās revolūcijas. Šobrīd ES iet cauri zināmam procesam. Un ņemot vēro jauniešu bezdarbu, varētu būt, ka tā nebūs visa institucionāla revolūcija, kas norisināsies. Tāpēc nav šaubu, ka Fed lēmums apturēt kvantitatīvo atvieglošanu pilnīgi noteikti ietekmēs arī uh, Eiropu, eh, kredīt izdevumus individiem, uzņēmumiem un valdībām. Tātad, kā tad jūs, prāt, vajadzētu rīkoties Eirozonā? Paldies! Viens no iemesliem, kāpēc mēs īsteno, iesakām atšķirīgas politikas monetārajā jomā, tāpēc, ka ekonomiskie reģioni ir atšķirīgos eh, pašlaik virzības posmos. ASV ļoti agresīvi uzsāka kustību uz zemām likmēm, un tad, kad lūk beidzās vispār jebkāda veida manevrēšanas iespējas, tad tā uzsāka šo kvantitatīvo atvieglošanu. Tas, lūk, bija šis nākamais process. Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ECB uzpirka parādus no valsts, tātad valsts parādu, lai samazinātu procentu likmes. Un ne tikai, lai samazinātu procentu likmes īstermiņā, bet tie, viņi sāka uzpirkt uh, arī un izdarīja dažādas operācijas, uh, Eh, iepērkot ilgtermiņa parādu, piemēram, hipotēkas un tam līdzīgi tā, lai procentu likmes varētu saglabāties zemes arī vidējā termiņā un varbūt, nu, ja ne pavisam ilgā, tad tomēr, nu, divu, trīs gadu termiņā. Nu, tā teikt, tādā saredzamā, pie tāda sara, līdz saredzamam apvārsnim. Nu, kopumā mums jāsaka paldies eh, centrālajām bankām, pēc tam tā, šādai rīcībai sekoja Anglijas centrālā banka, arī citas centrālās bankas, piemēram, redzam, Japānā grasās līdzīgi darboties jo tās bija šīs bankas, kas ļāva krīzi tomēr padarīt netikasu. Tāpēc, ka nodrošināja šīs zemās, reizēm pat māksloti zemās likmes. Bet Fed nekādā gadījumā nevar turpināt uh, eh, vienu ir triljonu dolāru atkal iekļaut savā bilancē katru gadu no jauna. Tā bija izņēmuma kārtas situācija. Un ja šī izņēmuma kārtas situācija noslēdzas un vairs nav izņēmuma kārtas situācija, tad kaut kas ir jādara. Vai tas nozīmē, ka viņi ņem, atņem šo stimulus? Nē, nē, nē, viņi vienkārši tos padarīs eh, pakāpeniski mazākus. Viņi teiks, lūk, varbūt nevis 5 miljardu mēnesī, bet varbūt, nu, 80, 75, 60, tā pamazām, pamazām. Nu, tās ir tās labās ziņas. Es jums, tā teikt, noņemšu tās zāles, pie kā jūs esat pieraduši, bet pakāpeniski. Un tas savā ziņā nozīmē, protams, normalizēšanos. Bet tad, tā taču nedrīkst būt, ka tad uh, pacients saka, nē, nevis, nevis paldies, doktor, ka jūs man šādu pamazām esat izārstējis, bet saka, nē, nē, nē, turpiniet dot man visu šo kortizonu. Es tikai gribu ar vien vairāk un vairāk līdzekļus un tā tālāk un tā joprojām. Šāda veida Fed iejaukšanās bija, protams, prognozējama, neizbēgama, nenovēršana un pat vēlama. Jo tas nozīmē, ka mēs atgriežamies pie normalitātes, un tam taču vajadzētu būt par normu. Eiropa tam vēl nav gatava. Kāpēc? Nu, izaugsme Eiropa ir knapi, knapi pozitīva vidēji. Eirozonā būs negatīvi rādītāji. Nu, varbūt iespējams, ka pozitīvi nākamgad. Un nu, tas nozīmē, ka joprojām ir vajadzīgas zemes procentu likmes, lai varētu turpināt konsolidēt atgūšanās procesu. Japāna, nu, ar deflāciju ir flirtējusi jau 15 gadus tā vēlas radīt 2% inflāciju. Un tagad, nu, visādus centienus izdarīdam, tāda nonākus pie kaut kāda 0, dažiem procentiem inflācijas. Viņiem ir ļoti agresīva monetārā politika, viņi burtiski dubulto naudas piegā plūsmu līdz 170 triljonu divu gadu laikā. Ļoti agresīvi. Kāpēc viņiem tas Japānā tas ir vajadzīgs un kāpēc mēs šo procesu atbalstām? Tāpēc, ka viņiem tas ir vajadzīgs Viņiem ir vajadzīgs stimulēt ekonomiku. Un tāpat vajadzīgi arī stimuli fiskālajā pusē un pār, struktūra pārmaiņas. Bet, protams, ka pilnīgi skaidrs ir tas, ka tas nozīmē to, ka valsts un dažādas pasaules daļas ir dažādos attīstības posmos šai ziņā. Tāpēc, jā, mēs, protams, iesakām atšķirīgu monetāro politiku atšķirīgiem reģioniem, atšķirībā, atkarībā no tā, kādas vajadzības šai reģionā ir, cik tālu ir notikusi evolūcija ekonomikā viņu reģionā. Paldies, turpina priekšsādātāji. Tālāk. Ze zaļo grupas vārdā Svens Gīgolds. Uh. Labrīt, Gurijas kungs. Nomāli. Good morning, Herr Gurija. Gurijas kungs, labrīt. Jā, bija jauki noklausīties jūs vārdos. Jā, es pagaidīšu. Really, you can, you can deal with this uh, strange language. Domāju, ka jums būs pa kaulam šī dīvainā valoda. Dank für das, was Sie klares. Liels paldies eh, par jūsu atklātajiem paziņojumiem pēdējā laikā. Esat izteicies par banku situāciju Eiropā, esat minējis arī, kas, kāda uh, ietekme ir bijusi šai parādu bremzēji, bet man ir nedaudz savādāks jautājums. Es biju vēl maz puišelis kad. Und, um, er war damals bei pirmo reizi tikos ar Džefriju Onsu, un viņš äh, bija gatavs sarunāties arī ar NVO par uh, sadarbību nodokļu jomā, par um, nodokļu politiku kopumā, un bija patiešām izbrīnīts, kad Karolaina Zilberstaina devās prom no SAO, lai sāktu strādāt advokātu firmā Bacon McKinsey Eh, kas pirms tam konsultēja arī Emersonu par cēnu transferu. Un pēc tam Mērija Beneta, viņas priekšniece, arī eh, devās uz to pašu advokātu biroju. Un pēc tam Džefrijs Ons pēc 20 gadiem uh, devās uz Ernst un Young. Uh, Cik vā? Jeffrey's previous position. Un viņi teica te, tā, ka Džefrija kādreizējais amats, kad viņš strādāja SAO kā nodokļu konsultants, viņam e, noteikti sniedza tādu ļoti unikālu startautisku perspektīvu par tā, nodokļu politiku un administrāciju. Un 20 gadu garumā Džefrijs vadīja SAO darbu nodokļu jomā. Nu, tā tad tika attaisnota viņa pāriešana uz citu organizāciju. Ja kāds ir eh, apgūst tik daudz pieredzes starptautiskajā jomā nodokļu politikā kā SAO, tad es gribēju pavaicāt, kāda ir jūsu mehānismi, lai parūpētos uh, lai nerastos tik nepārprotam interešu konflikti. Ja cilvēks ir guvis tik daudz pieredzes sabiedrības labā, nu nevar to vienkārši tā pārdot un vienā dienā pārmesties uz privāto nozari. Tātad kā jūs varētu parūpēties par šo interešu konfliktu izslēgšanu un par to, lai nebūtu šāda kadru noplūde? Paldies! Paldies! This is a very... Paldies! Ļoti būtisks, svarīgs jautājums. Nu, kā tad jūs varat likt vienā svaru uh, kausā cilvēka tiesības. Protams, viņš ir strādājis starptautiskā vai valsts institūcijā, guvis uh, pieredzi daudzu gadu garumā. Un, protams, viņam ir arī tiesības uh, šīs zināšanas, šo pieredzi izmantot uh, privātajā sektorā. Un, protams, uh, nedrīkstētu tajā pašā laikā pieļaut interešu konfliktu un ka viens cilvēks, kas gūs daudz pieredzi starptautiskā jomā, pēc tam to izmanto privātajā sektorā. Esmu, protams, iepazinies ar jūsu aprakstītajiem gadījumiem, un šie cilvēki patiešām mums ir palīdzējuši arī izglītot uh, savus līdzstrādniekus arī privātajā sektorā pēc tam, kad ir strādājuši pie mums. Es gribēju jūs uzteikt un gribēju arī pateikt, ka ir, uh, jūs esat uh, arī uzlabojuši normas, uh, lai varētu izvairīties no konfl interešu konfliktā. Jūs esat padarījuši šo likumdošanu tādu striktāku. Uh, Mēs patiešām ļoti rūpīgi iepazīstamies ar visiem noteikumiem, lai varētu padomāt, varbūt, ka mēs varētu šo to no jūsu labās pieredzes arī aizņemties. Tas ir jautājums, kas joprojām ir aktuāls. ASV, piemēram, valsts kases sekretāra priekšnieki pēc tam dodas strādāt bankās un otrādi. Un tas ir ļoti normāli, un, piemēram, uh, Goldman Sachs prezidents, arī Paulsen kungs, viņi kādreiz bija banku prezidenti, un pēc tam viņi devās strādāt valsts kasēs un tā tālāk. Nu, jāsaka, ka tas ir visai dabisks process, un. And the precautions are higher. Uh, I think Ir, eh, piemēram, eh, šie nogaidīšanas laika, nogaidīšanas posms, kad viņi nedrīkst eh, uzreiz doties uz citu darba vietu, ir atšķirīgs no valsts uz valsti. Un, protams, mums ir uh, jātur dotais vērts un mums ir jāievēro tas, ko esam solījuši. Un mēs uh, strādājam kopīgi ar. Uh, valdībām, lai varētu arī izvairīties no korupcijas, kukuļdošanas, tad, kad notiek dažādas pārobežu aktivitātes, un, protams, mums ir jāsaglabā visaugstākie ētikas standarti publiskā iepirkuma jomā, un ir šīs izsoles un tās augtās Holandas izsoles, es nezinu, kādēļ tam visam ir piekarabināts šis īpašvārds. Uh, Protams, ir arī starptautisko uzņēmumu vadlīnijas, ir uh, starptautiski kontaktpunkti, un turpat tur runāts nevien par ētiku, bet arī cilvēktiesībām uzreiz, kad Rana plaza Bangladešā sabruka, bija SAO tikšanās, un mēs sazinājāmies ar uzņēmumiem, kas tur nodarbināja cilvēkus, un runājam arī par cilvēktiesību ievērošanu, un patiešām tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un ir ļoti labi, ka jūs to vispār pieminējāt. Mēs eh, patiešām neapslāpstoši interesi tam sakojam, un es gribēju jūs lūgt izlasīt uh, manu runu, ar kur uzstājos Londonas ekonomikas skolā, un tās eh, nosaukums ir sasniegt uh, nulles emisiju līmenis. Jā, es, protams, izlasīšu jūsu runu, saka Gīgolda kungs, bet vai jūs patiešām arī uh, e, ieviesiesiet stingrākus noteikumus attiecībā uz tā saukto virpuļdurvi principu? Jā, protams. Mēs ņemsim vērā arī jūsu pieredzi, un mēs vienmēr vēlamies notikumus padarīt striktākus, bet tajā pašā laikā arī pietiekami uh, elastīgus, un tiem jābūt arī pāredzamiem. Uh, ir jāizvairās no interešu konflikta un tajā pašā laikā ir jāizvairās arī no šāda konflikta rašanās vispār. Ja jūs esat startautiska organizācija, eh, interešu konflikts var ļoti nelabvēlīgi ietekmēt jūsu uzticamību. Tātad mēs esam vienmēr ļoti piesardzīgi. Paldies! Jā, nu, mēs varam šeit varētu izmantot šo saukli. Jums vajadzēja runāt, jūs runājat jau septiņas minūtes, tādēļ man vajadzēja jūs pārtraukt, Sven. Es nedevu vārdu EPP koordinatoram uzdot eh, pirmo jautājumu, tagad došu viņam vārdu, un uh, tas ir Žans Pols. Paldies. Oui, Paldies, priekšsādātāji. Es varbūt sākšu ar tādu nelielu jociņu Ja nekļūdos, tad es savu mītnes vieta ir mojas pilī. Dzirdam daudz runājam par savu, bet, nu, vēlētos, lai tas tā arī kaut ko darītu. Par nodokļiem un citām lietām runājot, jāatceras, ka te, protams, ļoti daudz šizofrēnijas, ļoti daudz dažādu viedokļu. Es savu ir 14. novembrī šogad publicēs, tātad, nu, burtiski pirms pāris dienām, ziņojumu ar nosaukumu Francija atgriež pie konkurētspējas. Tur tiek runāts par pasākumiem, ko īstenot, lai atjaunotu Francijas konkurētspēju, tīpaši tieši nodokļu jomā. Protams, ka tie priekšlikumi ir tādi vispārīgi pēc sava rakstura. Uh, Un tāpēc šajā konkrētajā gadījumā gribētu izmantot iespēju un jums vajadzētu, ko jūs domājat par pārskatīšanas priekšlikumu attiecībā uz nodokļu likumiem, ko tu ierosinājuši šobrīd Francijas premjērs. Un, protams, ka uh, tas nozīmē, ka tādā veidā, nu, tiek izdarīti centieni ar nodokļu tiesību aktu maiņu pāriet pie uh, uzlabotākas situācijas. Jā, mēs bijām viens, prā, mēs tikāmies ar prezidentu Olandu 8. novembrī, tātad sešas dienas pirms šis ziņojums tika publicēts, pirms prezentējām to. Tātad, nu, lūk, te jūs redzat šo dokumentu un, un te ir, uh, tas ir iznācis publikācijas sērijā, uzlabotās politikas. Un nu, te, piemēram, pagājušā gada oktobrī šādu līdzīgu dokumentu nosūtījām Angelai Merkelei. Un lūk, te par, par Vāciju bija runāts par Eirozonu. Tāpat mēs tikāmies ar Pasas Koelju. Jā, un Moetas pilī mēs ar viņiem visiem tikāmies. Jā, jā, un šo dokumentu mēs tur piešķīrām arī citiem valstu vadītājiem. Un šāds rīt dokuments tiks nosūtīts Grieķijai, piemēram. Te ir lūk tautsemniecības ziņojumi ļoti visaptvarošā formā, bet šis Francijas dokuments ir tāds īsāks un daudz mērķiecīgāks, fokusētāks. Tātad tāda īsa diagnostika, grafiks, kas rada, nu, briesmīgas bažas un tad pavisam praktiskas rekomendācijas. Nu, virknē tematu, jomu, 10-12 tem, jomu. Par konkurētspēju runājot. Ko tad mēs pateicām Republikas prezidentam? Pētniecība un novatorisms. Juridiskais ietvers. Efektīvāks valsts sektors nodokļu jomas reforma, lai dotu priekšroku nodarbinātībai un investīcijai, izglītības sistēmas uzlabošana, profesionāla apmācība, kur pa, Francijā tiek tērē 32 miljārdi profesionālai apmācībai. 12% no tā tomēr tikai tiek nu, cilvēkiem, kas pēc tam meklē darba vietas. Un galu galā tad uh, šī summa. Tad, Ir šī milzīgā summa, kas tiek tērēta profesionālajā apmācībā, bet tā nenoved pie nodarbinātības. Tālāk arī mājokļu politika, nu šī kopējā vērtību ķēda un tā tālāk. Ar prezidentu runājām, nu, divas, trīs stundas. Arī tur bija arī starptautiskā valūtas fonda priekšsēdētājs, arī starptautiskās darba organizācijas vadība. Nu, lūk, šis bija mūsu ieguldījums, par tāpēc runājam tieši par Franciju, un tas ir jau piektais šāds dokuments, ko es nododu Olanda kungam. Pirmo Eh, Las Kabos nodeva viņam tajā dienā, kad viņš bija vinnējis parlamentārās vēlēšanas. Nu, lūk, tas ir dialogs, ko mēs ar viņu īstenojam, ar premjeru, ar Moskovičī, sapēnu, visiem. Un viņš turklāt lūdza mums šo pavisam noteikti arī publiskot. Viņš teica, lūk, es jau piekrītu, viņš teica, piekrītu, nu, ja ne gluži visam, tad ļoti daudz kam, ko jūs tur sakāt bet ir vajadzīgs to arī, lūk, par to informēt arī sociālos partnerus, sabiedrību kopumā, tā, lai viņi varētu saprast, uz kurien virzamies. Un tas nozīmē, ka šis dokuments tiešām pavisam tādā publiskā veidā tiek izplatīts, un tas ir veids, kā runāt par šiem jautājumiem. Līdzīgi mēs esam runājuši gan ar Indiju, gan Meksiku. Tāpat arī Pekinā mēs uh, iesniegsim vienu šādu dokumentu, šobrīd tas tiek tulkots. Uh, Jā, tas ir tāds jauns instruments, saziņas instruments, dialoga instruments ar valstu vadītājiem, mūsuprāt. Nu, cerēsim, ka viņš šo dokumentu kaut kur nenozaudēs. Jo, ja jūs viņam iedavāt piecas kopi, četrus, piecus dokumentus, nu es nezinu, vai viņš kaut kur tos visus nav pasējis jau. Thank you very much. Paldies. Anī Podimata, sociāldemokrāta grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka jūs grieķu valodu diez vai pārvaldāt. Runāšu angļu valodā. Nedaudz. Labi. Jūsu runa bija ļoti iedvesmojuša un arī optimistiska. Jūs teicāt, kādus mantojumus, kādu smagu mantojumu mums ir atstājusi krīze, kas notiek Eirozonā. Jūs runājāt par to, ka ir augsts eh, bezdarba rādītājs, ka ir eh, daudz atšķirību un ka sabiedrība ir zaudējusi uzticību institūcijām. Un mēs par to nerunājam pietiekam daudz, par šiem četriem smagajiem mantojumiem. Tālāk. valstīs, kas saņem atbalstu no ES, situācija ļoti smaga, piemēram, Grieķijā, sastājas recesijas gads, ļoti daudz bezdarbnieku, arī atšķirības atalgojumā, un Grieķi ir patiešām zaudējuši uzticību valsts institūcijām. pirms ieteikt, kā tik galā ar šo situāciju, ir jāuzdod tāds ļoti vienkāršs jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka šis visai drūmais scenārijs, ka no tā nevarēja izvairīties? Ka tā bija loģiska, cēloņa sakarība, ņemot vērā to, kā cīnījāmies pret krīzi, vai tika pieļautas kādas stratēģiskas kļūdas, eh, eh, strādājot pie šīs receptes, ko likām izmantot dalību valstīm. Un mums ir jāapzinās, vai mēs esam eh, mācījušies no pieļautajām kļūdām, ja tādas tika pieļautas, un vai mūsu politiskā recepšu uh, apkopojums, ko izmantojam ir sevišķi programmas valstīs, vai mēs tagad esam uz pareizā ceļa, vai mēs cenšamies īstenot tādus politikas pasākums, ar kur palīdzību paaugstināsim izaugsmi, samazināsim bezdarbi, sevišķi jauniešu vidū, cīnīsimies pret netaisnībām un atgūsim sabiedrības uzticību. Un jūs lēsāt, ka Grieķijas izaugsme būs zemāka nekā to ir prognozējusi komisija un citas iestādes. Vai jūs varētu nedaudz precizēt uh, uz uh, kādiem skaitļiem uh, esat balstījies, uh, lai veiktu šos aprēķinus? Paldies! Es jums iedēvu uh, šo grafiku, mēs to nosaucām par krokodilu. Kādēļ? jo Grieķijas, Francijas, Itālijas, Īrijas, Spānijas uh, līkne ir tāda, un tad nāk Vācija, kuras līkne ir pilnīgi atšķirīga. Nu, tas jau tā ir bijis 15 gadu laikā. Nē, tas nenotika vakardien. Jūs teicāt, kas notika, kādēļ mums ir jābūt eh, dažādām pielāgošanas programmām, kādēļ tas viss eh, prasa tik daudz upuru bet 15 gadus esam maksājuši augstākas algas nekā ir bijusi mūsu produktivitāte. Un Vācijā 15 gadu garumā produktivitāte ir bijusi augstāka par algu izmaksām. Mums ir bijušas vienāds procentu likmes, viena un tā pati kopīgā valūta, vienādi investīcija noteikumi. Mēs radījām milzīgu uh, plaisu, tātad tie bija šie krokodila žokļi. Spānijā 10% augsts deficīts. Dokumentā 25. lapusē jūs varat redzēt šos skaitļus. IKP tekošais rēķins eh, Portugāla 10%, Itālija, Spānija 10%. Kas notiek ar šīm valstīm? Nulles līmeņa tekošā konta rēķini vai pat vēl zamāk. Un jāsaka, ka eh, darba spēka izmaksas ir augstas. Tagad krokodils pamazām savus žokļus sāk vērt ciet, jo minētās valstis pielāgo izmaksas un Vācija nedaudz paaugstina algas. Tātad pamazām šie žokļi varas cieta un būs arī konverģence. Mēs cenšamies uh, samazināt izmaksas un valsts mēģina tās samaksāt, bet uh, tajā pašā laikā cenšas celt produktivitāti. Kas notiek ar Vācijas tekošo kontu? Tas bija 7% apmērā un tāds līmenis joprojām ir saglabājies un tekošā rēķina līmenis tiek saglabāts nevis uz citu Eiropiešu rēķina, bet arī uz visas pasaules rēķina. Vai Vācija varētu palīdzēt arī citām valstīm, jo tai klājas visai labi? Jā, nu tas varētu būt iespējami, bet notiek Uh, korekcijas, tātad valstis uh, pielāgojas uh, jaunajiem apstākļiem, krīze tām piespieda to darīt, un tagad šī plaisa sāk pamazām samazināties. Un ir valstis, kurā ir pārpalikums, un ir daudzas valstis, kas mēģina pamazām iztiproties no krīzes, un kur tekošā uh, konta situācija uzlabojas. Jā, mums ir vēl četri jautājumi, saka priekšsēdētāji, un mums būs grūti ievērot laiku. Ja jūs nebeigsiet uzstāties laikā, tad jūs nevarēsiet izteikties līdz galam. Jā, tā tad jūs būsiet zaudētājs, un tad, nu jā, es nevarēšu jums uh, izslēgt mikrofonu, bet ja es uzklausīšu visus atsevišķi, tad mums te vēl pusstunda būs vajadzīga Lieng Noks, Werners Langens, Bokraškungs un Filips Lamberts. Jā, nu te gandrīz vai brīvais mikrofons ir izveidojis Werners pirmais. Paldies, priekšsēdētājs kundze, gen, ģenerālsekretāra kungs. Jā, tad, kad uh, krokodils būs aizcirts žokļus, situācija jau neuzlabosies tas, ko jūs teicāt pašās beigās, ka Vācija kā eksportētāja valsts uh, ietekmē nevis tikai situāciju Eirozonā, bet arī visā valstī. Un, kad, es domāju, ka tas nemainīs uh, šo balansu trūkumu Eiropā, bet man ir pavisam citas dabas jautājums. Jau 20 gadus uh, mani kaitina tas, ka ESO uh, neatzīst to, cik svarīga ir arod izglītība Es domāju, ka eh, arodskolas absolvents Vācijā noteikti ir eh, līdzās nostatāms augstskolas absolventam, un ESO jau gadu garumā neļauj šo arodu izglītību salīdzināt ar bakalaura grādu. Nu, paskatieties, kas notiek, kas notiek jauniešu darba tirgū, cik daudz jauniešu ir bezdarbnieki. Nu, SAO vajadzētu atzīt, ka šī aroda izglītība vai duālā izglītība nemaz nav tik aplama, proti, ka jaunieci iegūst gan akadēmisko, gan praktisko izglītību. Varbūt jūs uh, varētu arī padomāt par uh, Reinas kapitālismu, lai uh, varētu šo aplamo sistēmu grozīt. Nu, 50% jaunieši ir bez darba um, Eiropas dienvidos un Vācijā tikai 6,9%. I'll take all the questions, so you'll have to store up. Uzklausīšu visus jautājumus, un tad jūs varēsiet atbildes apkopot, jo tā mums izdosies ietaupīt laiku lien. Bonjour, monsieur, je suis... Sveiki, Es strādāju kā referents pie trojkas dokumenta. Un gribu teikt, ka, nu, lūk, saskaņā trojkas teikto algas pieaug pārāk daudz salīdzinot ar produktivitāti. Bet, nu, tā nav vienīgā problēma. Gribu tomēr apstrīdēt jūsu analīzi attiecībā uz darba spēka izmaksām ir vēl viena analīze, ko veic savu, respektīvi, ka šīs izmaksas ir pieaugušas nevis tāpēc, ka ir šī sociālā aprūpa maksājas tik daudz vai ieguldījuma maksājas, bet tāpēc, ka ir bijis ļoti uh, liels samazinājums pieprasījumā mm, preču pieprasījums ir mazāks, līdz ar to, protams, arī attiecīgi darba vietu skaits, eh, respektīvi produktivitāte salīdzinoši ar algu apmēru ir samazinājusies. Un tas arī skaidro šīs pārmaiņas. Tātad tas ir pieprasījuma jautājums, samazināts pieprasījums. Un te mēs nerunājam tik daudz par pie, piedāvājumu trūkumu. Vai to jūs esat ņēmis vērā, veicot savu analīzi? Uh, Nav Lājas Bokros. Tagad vārds Bokroš kungam. Senjorā prezidenta, quizás eh, puedo hacer una. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums par fiskālo politiku. Attiecībā uz fiskālo politiku ir četri svarīgi faktori. Šeit ir runa ne tikai par deficītu vai valsts parādu, bet arī par to, cik liels ir nodokļu sektors un kāda ir tā struktūra. Jautājums līdz ar to ir šāds Kas ir svarīgākās reformas, kas būtu veicamas, lai samazinātu nodokļu sektoru apjomi tīpaši Dienvidē Eiropas valstīs. Tātad, ko var darīt, lai uzlabo šīs sektora struktūru? Paldies! Un noslēgumā Filipa. Esat sveicināti, Guries kungs. Man ir tikai viena piezīme Es atbalstu daudz, ko jūs sacījāt par banku reformām un nepieciešamību cīnīties ar nodokļu paradīzēm un daudz ko citu. Jūs eh, aicinājāt TTIP, TTIP eh, īstenot kā vieglāk sasniedzamo mērķi. Bet, protams, ka cīņa pret eh, netarifu tirzniecības barjeram sastāv no vides, veselības aprūps un sociālām normām bieži vien. Es zinu, ko ECD darījuši nevienlīdzības likvidēšanas jomā, bet vai jūs nedomājat, ka tādējādi mēs palielinātu spiedienu uz nevienlīdzību sabiedrībā? Labi, saka priekšsarētāji, atgriezamies pie sākuma Werneri uzdotā jautājuma prasmes, prasmes, prasmes. Es teikšu, ka es nepiekrītu jums, ka OEC, eh, SAO nepiešķir pietiekamu vērtību profesionālai vai arodu izglītībai. Mēs sakam, ka tas ir tik vērtīgi, bet problēma ir, ka nepabeidzot ciklu jūs nesaņemat diplomu un, un nav nekā. Mēs sakam, izveidosim uh, sistēmu, kurā nomācoties vienu gadu, saņemat diplomu, ka ir viens gads pabeigts, divi gadi vai trīs. Tad tādam diplomam būtu vērtība tirgu. Mums ir jāmaina do, domāšana, ka ja nav pabeigta visa izglītība, tad nav nekā, jo ir daudz cilvēku, kas pamet studijas. Un ne visi var apmeklēt universitāti, bet jebkurš var kļūt par ekspertu. Uh, caur arodu izglītību, caur specializētu apmācību. Un, kā jau es sacīju, mēs pirmo reizi esam veikuši pētījumu 24 valstīs, veikuši salīdzinājumu attiecībā uz prasmēm. Un mēs tieši sakām, ka runa ir ne tikai par izglītību, bet par to, kā izglītība pārvēršas kompetencē un prasmēs, kas cilvēkiem būs nepieciešams darba tirgū. Uh, kurā darbtirgu. Ne jau tajā, kurā mēs viņu gatavojam, bet tajā, kas būs nepieciešams reālajā pasaulē. Kāpēc? Tāpēc, ka ir šī nesakritība. Mēs ražojam cilvēkus ar prasmēm, kas nav nepieciešams, netiek pieprasīts. Un paradoks - miljoniem cilvēku bez darba, tūkstošiem uzņēmumu meklē darbinieks un neatrod. Uh, Daži pat importē šos darbiniekus, e, jo nevar atrast to savā valstī. Un tāpēc es sacītu, ka mums e, duālā izglītības sistēma, un viss to zina, Vācija šobrīd e, ļoti daudz turistus uzņem, jo visi grib zināt, kā viņi tiks galā ar darba tirgu, jo šim tas bijis ļoti veiksmīgi. Jautājums par šo kultūru, privātu sektoru, arotbiedrībām, valdību kā viņi reaģē uz situācijām, kā veic cilvēku pārkvalifikāciju. Tas šobrīd ir kļuvis par piemēru, kā reaģēt krīzes apstākļos. Es atbalstu šo sistēmu, es to teiktu, ir nepieciešams citiem izplatīt. Kas sakāt, ka te runa ir tikai par pieprasījumu, jā, es saku, pilnīgi noteikti savā analizē mēs ņēmām vērā to, ka pieprasījums ir ļoti neliels vājš. Tas tāpēc, ka izaugsme ir ļoti vāja. Izaugsme jebkur, jo gogolā, ja mēs esam, nu, tāda atvērta vēlamies visu ko pārdot un tam līdzīgi, bet nav neviens, kas pērk mūsu piedāvātās preces, tad, protams, ka izaugsme būs vāja. Bet tas tomēr neietekmē to, kādas e, izmaksas ir darba spēkam. Nu, fakts ir tāds, ka ir vajadzīgs pielāgoties. Uh, Eh, tam, ka produktivitāte ir, lūk, eh, zemāk par algām. Nu, tas viss ir tāds taustām aprēķināms jautājums. Un, lūk, lai turpmākos 15 gadus mums ir jāspēj nodrošināt to, ka algas nepieaug vairāk kā šī produktivitāte, jeb spēja, nu, spēja ražot, jo citādi konkurētspēja samazināsies. Tā nav, tas nav, tā nav krīzes problēma, tas nav rakstīt tikai krīzē, nē, tas būs aktuāli krietni ilgākā laika periodā. Turpmākos 15 gadus, un tāpēc es domāju, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls. Kāpēc? Un tā burtiski ir tāda, nu, tāda, lūk, šit tā tāds neliels vēsturisks ieskats Eiropas vēsturā. Diezgan svarīga vēstura, kas arī lielā mērā ļoti daudz ko izskaidro Eiropas pašreizējā situācijā. Tā ir pavisam vienkārša vēstura. Nu, valsts sektors, šis nodokļu sektors, kā jūs teicāt, nu, pilnīgi noteikti. ne visām valdībām, ne visai pārvaldībai jābūt pilnīgi vienādai, jo ne, visai, ne, visiem, ne visās valstīs ir vienādas vajadzības, bet visur pastāv iespējas samazināt izmaksas un nodrošināt valsts pakalpojums daudz efektīvākā veidā par mazākām izmaksām. Nu, ir taču šie valsts uzņēmumi, Un nu, te neiesaistīsimies tagad šajos ideoloģiskos jautājumos par privatizāciju un tā tam līdzīgi, ne. Kur lūk vienāds spēles noteikumu kompetences un tā tālāk, bet jautājums nenoliedzam par nodokļiem ir aktuāls. Un par to, kam ir kompetence šai jomā. Jo šī ir tā joma, ko iespējams uzlabot. Un arī tāpēc par to runāju, ka ir jādomā par to veidu, kā mēs sniedzam valsts pakalpojumus. Došu jums piemēru. Piemēram, veselības aprūpe veselības aprūpas jautājumi. Un joma ir viens no svarīgākajām lietām individu dzīve, katras personas dzīve. Bet fakts tāds, ka izmaksas šai jomā pieaug viss straujāk. Un tas apdraud iedzīvotājs rada milzīgu nodokļu problēmu, jo, protams, sabiedrība noveco. Tā nāk, un šī parādība nāk līdz veselības aprūpas cenu pieaugumam. Nu, rezultātā ir diezgan letāls sekas. Uh, budžetam tam visam. Jo, protams, ka ir arvien vairāk iedzīvotājiem vajadzīga veselības aprūpa, medikamenti, kaut kāda veida, nu, lūk, iejaukšanās, operācijas, ārstēšana un tā tālāk. Bet vai krīzes dēļ? nu, nevajadzētu tad skatīties, kā uzlabot šo situāciju. Jā, un te es runāju tikai par ģeneriskajiem medikamentiem. Varbūt ir pienācis brīdis arī, nu, šeit kaut ko darīt. Nu, varbūt veidot tādu slimnīcu sistēmu, kur, kuras ietvaros tiešām tiek, nu, piemēram, nodrošināts ļoti nu, bezmaksas pakalpojumu tiem, kam ir šie smagākie, grūtākie gadījumi. Un tad mēs runājam par kvalitāti, par e, izmaksām, par cenām. Un tas pats attiec uz visiem citiem valsts pasākumiem, pakalpojumiem, vienalga, vai tā būtu ūdens apsaimniekošana vai izglītība. Ir jādomā par to, kāda ir tā labākā politika, kā nodrošināt to, ka šie pakalpojumi tiek sniegt pēc iespējas kvalitatīvāk un par mazāku cenu, par mazāku izmaksu, jo mēs taču visi šeit šobrīd sastopamies ar krietni samazinātiem budžetiem. Lambert kungs. Viens tāds neliels jautājums. Es neteicu, ka TTIP ir šis viegli aizsniedzamais eh, jautājums. Nē, Balī tirniecības sarunas ir tas, ko viegli varēsim panākt drīzāk. Bet sarunas par TTIP ir pilnīgi noteikti daudz sarežģītākas. Un tās ir sarežģītas tieši tāpēc, eh, to jums dēļ, ko jūs minējāt. Ir šīs netarifu barjeras Bet šobrīd tarifiem vispār tikpat kā nav nozīmes. Tarifi faktiski vispār 3-4%, 2%. Ehm, un šīs vecās, vecās sarunu manieras, ja metodas vairs nedara, kur tiek runāts, lūk, samazināsim tarifus un tā tālāk. Nē, tarifi visi var samazināt. Nu, nu, tur tika runāts, lūk, jā, mašīnām, televizoriem, kam mēs redzat, samazināsim tarifus. Bet šobrīd mēs zinām, ka labākais, ko darīt, ir ir, nu, kaut kāda apusēja atteikšanās no netarifu barībām, jo visā kopējā rūpniecības pasaulē konkurence notiek vērtību ķēdes kontekstā. Tas nozīmē, ka, lūk, mēs varam, protams, ražot kaut ko Rondā vai Vācijā, kaut kādu, un šeit būs zināma vērtību ķēde, kas sasaistīs abu šīs valsts. Nu, piemēram, 40% eksportu auto, automašīnu jomā no Vācijas uh, ir automašīnas, kas pēc savu saturu nebūtu nav visas Vācijā ražotas. Un te galvenokārt runājam tomēr tieši par pakalpojumu eksportu. Tas ir viss e, konkurētspējīgā, tā ir viss konkurētspējīgā joma. Un šeit konkurētspēja, piemēram, Vācijai ir ļoti zema. Bet rūpniecībā, mm, pakalpojumu jomā tas ir vajadzīgs, ir vajadzīgs uzlabot konkurētspēju. Ķīnas pārpalikums tirniecībā ar ASV, piemēram, ja skatāmies uz pievienoto vērtību un nevis uz absolūtiem skaitļiem, tad ir, tas ir par vienu trešdaļu mazāk nekā absolūtie skaitļi. Tāda ir realitāte, ko mēs esam atklājuši, ko esam konstatējuši statistikas datu kopumā. un to iepriekš nebija iespējams paredzēt. Šobrīd labākais veids, kā pārliecināties par to, ka varam būt konkurētspējīgi eksportā, ir atvieglot šo svaru uz importu. Un visļaunākais veids, kā nodrošināt eksportu, ir dārgāk importēt preces un pakalpojumus. Tātad mums ir vajadzīga vēl tālāka tirniecības atvēršana. Bet ko mēs darām šobrīd? nevaram pat nonākt pie vienošanās eh, ar kaut kādām valstīm, jo tie ir entie darba dokumenti. Un nevaram vien vienoties par visiem šiem niansēm. Lūk, paliek kaut kādas preces kuģos sapūst, tāpēc vien, ka nevaram vienoties par kaut kādām lietām. Mums pavisam citādi jāskatās uz pasaules irniecību. Tas varbūt nav jautājums par to, ko jūs man dosiet par to, ja es jums došu tagad to, nu tāda apmaiņa, nē. To svarīgi atcerēties, jo tirzniecībai ir jābūt vienai no galvenajiem virzītājspēkiem izaugsmas labā. Uh, thank you very much. Liels paldies, turpina priekšsarētāji, paldies eh, par jūsu aktīvajiem komentāriem. Es domāju, ka mums ir daudz kas kopīgs eh, mūsu veiktajā darbā, un labi, ka jūs neprasat no manas samaksas par tām lietām, kuras esmu aizņēmusies no jums eh, savā gatavotajā ziņojumā. Ejam tālāk. Nākamā būs eh, viedokļa apmaiņa ar eh, komisāru Šemetu, nododu sēdes vadīšanu Pablo rokās, jo man ir jādodas uz preses konferences, bet es vēlāk atgriezīšos.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 es aicinātu uzsākt viedokļu apmaiņu ar Šemetas kungu, kurš ir, viedokļu, kurš ir nodokļu muitas savienības revīzijas un cīņas pret krāpšanu komisārs. Dialogs būs struktūrēts tā, ka būs divas sesijas, 60 minūtes statistikas jautājumiem un otra nodokļiem. Vispirms vārds komisāram 10 minūtēm attiecībā uz e-statistiku. Lūdzu, komisāra kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Es augstu vērtēju to, ka varu būt šeit komitejā, lai e, īsi prezentētu sasniegumus. Ir svarīgāk e, šobrīd pārunāt arī neatrisinātos vēl tiesību aktus. Uh, un eh, galvenos projekts, kas šobrīd eh, tiek īstenot Eiropas statistikas pro, eh, sistēmā. Sākumā es vēlos pieminēt vairākus konkrētus sasniegumus, kas izrietējuši no ciešas sadarbības starp komisiju un Eiropas parlamentu. Uzlabot ekonomisku uzraudzību un koordinēšanu nozīmē izveidot jaunas prasības, kas tiek izvirzīts arī nacionālā Eiropas līmenī saiknes ar ekonomikas politikas pasākumiem un to pamatā esošā statistikas uzticamību ir skaidri atzīta. Komisija saņēmusi spēcīgākus instrumentus, lai kontrolētu kvalitāti, valsts deficītu un parādu statistikai, kurs, kur izstrādā valsts iestādes. Komisijas deleģētais eh, lēmums kuru par, parlaments aktīvi e, atbalstīja un piedalījās tā izstrādē, nosaka nepieciešamās detaļas attiecībā uz izmeklēšanām un sankcijām, kas piemērojams, ja tiek falsificētas vai savādāk manipulētas finanšu statistikas e, dati. E, Turklāt parlaments ir izstrādājis arī sešu dokumentu paketu ar skaidru garantiju profesionālai neatkarībai attiecībā uz Nacionālas statistikas iestāžu izstrādātajiem datiem. Turklāt komitija ir arī aktīvi piedalījusies eh, sarakstu izstrādē statistikas indikatoriem, kas eh, attiec uz makroekonomikas eh, nevienlīdzībām. Ir Iepriekšējie notikumi skaidri demonstrē to, ka nevar garantēt kvalitāti bez efektīviem kontrolas mehānismiem. Caurskatāmība un atskaitīšanās pienākums uh, ir Eiropas statistikas programmas eh, diskusiju centrā. Šī programma paredzēta 2013. līdz 2017. gadam konstruktīvā pieeja, ko izvēlasies ekonu komiteja, un tās eh, sniegtais spēcīgais atbalsts palīdzēs nodrošināt finanšu resursus Eiropas statistikas izstrādēji. Vēl nopietnas panākums bija ESA izstrāde metodikas standarts eh, nacionālajiem kontiem nepieciešamību pielāgot ESA jaunajai starptautiskai e, sistēmai nacionālajiem kontiem, jeb SNA, bija acīm redzama un neapšaubāma. Tomēr sarunas par specifiskiem elementiem izrādījās ļoti sarežģītas. Komisija augstu vērtēja atbalstu, ko tā saņēma no parlamenta lielākajā daļā no svarīgākajiem jautājumiem. Šīs, šīs lietas jau ir sekmīgi noslēgtas un to īstenošana jau ir uzsākusies. Otrakārt, vēlos e, pieminēt vēl nepabeigtos tiesību aktus, ir vairākas citas e, iniciatīvas, kur ir nepieciešama jūsu uzmanība un strauši progress e, likumdošanas procedūrā. Nav šaubu, ka vissvarīgākā ir e, tās, e, vissvarīgākais dokuments ir tās augstās e, statistikas tiesību akts, kur tiek noteikts, Eh, Eiropas statistikas izstrādes princips nacionālā līmenī un Eurostat darbība. Ļaujiet man atgādināt, ka kopš 2011. gada Eiropas parlaments ir eh, atkārtot aicinājis eh, nodrošināt pietiekams garantijas Eiropas statistikas uzticamībai, tīpaši ekonomiskās pārvaldības stiprināšanas kontekstā. Komisijas priekšlikums statistikas tiesību aktu pārskatīšanā balstījās uz tiem pašiem principiem. Mums ir jāskauž trūkumi, kur atklājas e, sistēmiskās problēmās atsevišķās dalību valstīs. Tas e, grauja Eiropas statistiku uzticamību finanšu krīzes situācijā, un es tikai varu vēlreiz uzsvērt to, cik nepieciešama ir likumdošana, kas stiprinātu profesionālu neatkarību nacionālām statistiskajām iestādēm un otrkārt nodrošinātu statistikas koordinēšanu nacionālā līmenī. Uh, Iepriekšējā decembrī ekonomikas komiteja praktiski vienbalsīgi apstiprināja e, ziņojumu projektu, kas lielā mērā bija tas, uz ko mēs balstījāmies savā e, darbā. Diemžēl e, liels, lielākā daļa prioritātes ir novirzījusies no īstām sistēmiskām risinājumu meklēšanas pieejām uz speciālu statusu veidošanu Eurostatu Tomēr es vēlos e, norādīt e, uz Eurostata neatkarību, kas tagad tiek nodrošināta ar 2012. E, gadu komisijas lēmumu par Eurostatu. Un Eiropas statistikas pārvaldības konsultatīvā padoma to ir arī apstiprinājusi savā ziņojumā. Nav šaubu, ka Eiropas saimnības līmenī vien nevar nodrošināt Eiropas statistikas uzticamību. Tā pēc dabas ir atkarīga no datiem, kas tiek sniegta nacionālā līmenī. Standartiem un nepieciešajiem drošības pasākumiem ir jābūt vienādiem visām iesaistītajām pusēm, visos līmeņos Eiropas statistiskajā sistēmā. Eiropas statistikas pārvaldības konsultatīvā padoma paudus līdzīgas bažas savā 13. gada mm, pārskatā, kas tika iesniegts parlamentā. Turklāt daži elementi no normām, kas skar Erasta ģenerāldirektoru, neievēro Eiropas Savienības institūciju līdzsvaru. Turklāt tās sniedz ievērojami plašāk nekā tas tiek piemērots dalību valstīm, tādējādi ražot vēl lielāku līdzsvaru trūkumu starp Eiropas un nacionālajiem līmenim. Neskaroties uz to, komisija ir gatava turpināt sarunas, līdz mēs eh, panākam pareizo līdzsvaru šajās strateģiskajās reformās. Mēs jau esam sākuši, pareizsakot, jūs esat sākuši strādāt pie priekšlikuma uh, regulējumam par statistikas ma makroekonomisko nelīdzsvarotību procedūras e, kvalitātes uzlabošanai. Tas ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu datus, kas nepieciešami e, MIP vērtējuma veiksmīgai noritei. E, tas jau ticis divkārt prasīts Ekofina padomē kopš 2011. gada novembra. Uh, Mēs atzinīgi vērtējam Epinga kunga ziņojumu projektu, it īpaši komisija augsts novērta to, ka referents atbalsta nepieciešamību uzlabot statistikas uzraudzības sistēmu MIP svarīgiem datiem, skaidru prasību un procedūru noteikšana eh, agrīnā stadijā un makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzīšana eh, šajā regulējumā ir ļoti svarīga Komisija eh, nepacietīgi gaida šī dosie virzību uz priekšu un paļaujos uz izpratni un atbalstu no parlamenta. Treškārt, eh, noslēgumā vēlos eh, atsaukties uz galvenās statistikas projektiem. Pirmkārt, es vēlos pateikties Šarona Bolzai par viņas aktīvo lomu konferencē par Eiropas publiskā sektora grāmatvedības standārtu īstenošanu, EPSAS. Uh, kas eh, šī konference tika organizēta šī gada maijā. Konference skaidri parādīja to, cik nepieciešams šobrīd ir vienoties un saskaņot eh, publiskā sektora grāmatvedības noteikums. EPSAS eh, ievērojami uzlabotu šādu finanšu datu salīdzināmību, labākai ekonomiskai koordinēšanai un tas arī palīdzētu uzlabot finanšu pārvaldību valsts struktūrās. Komisija vēlas turpināt šo projektu, balsoties uz ļoti pozitīvajām atsauksmēm. Nākušais, steps, eh, nākušais uh, eh, solis būtu izstrādāt galvenos principus un eh, ceļa karti. Ņemot vērā to, cik EPSAS projekts ir svarīgs attiecībā uz kvalitātes vadību valsts finanšu statistikām, komisija paļaujas uz parlamentu atbalstu visos posmos. Vēl viens svarīgs uh, iniciatīvas posms ir saistīts ar Eiropas statistikas sistēmu un koleģiālo pārskatīšanu. Nepieciešams ir pārskatīt visus principus Eiropas eh, statistikas eh, rīcības kodeksā. Saskaņā ar Eiropas eh, statistikas pārvaldības konsultīvo padomi rekomendācija nacionālām statistikas sistēmām ir viens no galvenajiem aspektiem, kas ir jāpārvērtē. Izmēģinājumi uh, posms e, ir pabeigts un galvenais e, īstenošanas posms sāksies nākamajā gadā. Rezultāti dos mums neatkarīgu informāciju par to, cik e, atbilstīgi ir šis rīcības kodeks, tad mums būs pieejama svarīga informācija par to, cik šie dati ir izmantojami statistikas pārvaldībai un kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Savienības un nacionālas līmenī. Un visbeidzot vēlos arī uh, pieminējat eh, pieeju um, modernizācijai, kas nepieciešama Eiropas statistikas eh, sastādīšanai. Šo eh, projektu ir uzsākuši Eurostat ar kopā ar partneriem. Ir izveidota augsta līmeņa darba grupa Eurostatu ar arī daudzām dalību valstīm piedaloties. Uh, Tas varētu būt labs sākuma posms, un vispirms tas tiks e, apspriests Eiropas statistikas sistēmas komitejā nākamā gada maijā. Šīs iniciatīvas, kas orientētas uz nākotni, demonstrē to, ka komisija apzinās, ka ar kādiem izaicinājumiem saskarās Eiropas statistikas sistēma. Tāpat arī tas parāda, kāda ir mūsu motivācija reaģēt uz nepieciešamībām efektīvi tam ir nepieciešami lieli finanšu un administratīvie resursi, tāpēc politiskais atbalsts no visām pusēm, eh, kas ir iesaistīti Eiropas un nacionāla līmenī, ir ļoti nepieciešams. Es ceru, ka parlaments eh, piedāvās savu atbalstu, lai nodrošinātu šo statistiku uzticamību. Paldies! Liels paldies, saka priekšsarētājs Šemets kungam. Vispirms došu vārdu EPP koordinātoram Gozēs kungam. Lūdzu, Gozēs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisāram, kā atgriežāties šajā komitejā, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Man ir divi pavisam īsi jautājumi. Varbūt, ka jūs nevarēsiet atbildēt no galvas, bet tās ir divas bažas, kas mani māca šobrīd. Tīpaši Francijā. Pirmām kārtām es gribu zināt, cik tālu esam tikuši par runājot par VET un par tā piemērošanu digitālajā jomā, jo šeit ir zinām izkropļojumi, kas konstatēti. Ehm, ir vajadzīgs, eh, nu, jūs teicāt, lūk, ir sākušās pār, pārsācies pārdomlēs, cik tālu esam pie tā nonākuši tālāk, arī par PVN tāpat. Un tad runājam šeit par PVN likmes pieaugumu. Uh, Ehm, visā, kas saistīts ar zirgu sportu, ar jāšanas sportu. Tiek Eiropa, lūk, tiek apsūdzēta tajā, ka tā pavisam brutāli maina PVN likmes, bet tāpat laikā man šķiet, ka situācija nebūtu nav tik vienkārša. Un samazināt PVN likmi varētu samaz, at, piemēram, atstāt kaut kāda veida, uh, nu, no, Eh, darbībām, nu, skriešanās sacīkstēs tam līdzīgi. Nonākam pie ļoti tādas īpatnējas situācijas. Tagad, piemēram, līdz vēlēšanām Eiropā mums vajadzētu vismaz censties izvairīties no kodiem populistiskiem teiciem. Es gribētu zināt, kāda ir komisijas nostāja attiecībā uz šo PVN jomu, kas piemērojam lūk zirgiem un ar to saistītiem pasākumiem. Paldies, Gozes kungam! Tie bija jautājumi par nodokļiem, bet vai tad mēs nerunājam par statistiku šeit? Bet jums droši vien nebūs nekāda problēma šo jautājumu atbildēt, Čemets kungs. Jā, paldies. Eh, nu jā, šobrīd bija plānots vispirms par statistiku runāt. Bet eh, tā kā jautājums ir par nodokļiem eh, un svarīgiem dosjē, es pavisam īsi sniegšu arī savu atbildi. Attiecībā uz samazinātām PVN likmēm. Uh, Jūs jau zinat, ka komisija ir apņēmusies tik tiešām nāk klajā ar vērtējumu eh, samazinātām eh, PVN likmēm, un šī izvērtēšana joprojām turpinās. Mēs jau esam pabeiguši sabiedrisko apspriešanu un uh, veikuši arī divus uh, pētījums attiecībā uz eh, samazinātām likmēm Eiropas Savienībā, un šobrīd mūsu dienesti strādā pie ietekmes novērtējuma, un to ir paredzēts pabeigt līdz šā gada beigām, nākamā gada sākumā. Šis ietekmes novērtējums būs publiski pieejams visām ieinteresētajām pusēm, kas ir ieinteresēti šajā tematā. Otrs jautājums attiecībā uz PVN likmēm, kas piemērojamas zirgiem. Un šeit man jāsaka pilnīgi skaidri. Šeit ir spēkā e, revīzijas palāts. Es atvainojos, saka komisārs, Eiropas Savienības tiesas lēmums par samazināto likmi kas ir e, piemērojama šai konkrētai jomai Francijā un ka spēkā esošā norma ir pretrunā PVN direktīvai. Tā kā mēs dzīvojam tieciskā sistēmā, tad, protams, ka ir svarīgi, lai visas dalību valstis, tā skaitā Francija, īstenotu to, ko paši vienbalsīgi nolēma padomē. Es vēlos atgādināt, ka 2009. gadā, kad notika pēdējā PVN direktīvas pārskatīšana, tika noteiktas samazinātās likmes, pat debats bija par samazinātām likmēm restorānam. Francija nepieminēja to brīdi šo konkrēto jautājumu saistībā ar zirgiem un direktīva šajā jomā palika nemainīta. Tas nozīmē, ka Francija, tāpat kā jebkura cita dalībvalsts, ir uzņēmusies pienākumu īstenot šo direktīvu, tās normas, tā kā tā tika apstiprināta. Protams, ka ir citi veidi, kā palīdzēt šai nozarei. Es domāju, ka Francijas valdība var īstenot atsevišķu pasākumus un arī Eiropas Savienības fondi varētu tikt izmantot, lai sniegtu atbalstu šai nozarei. Un komisija ir gatava strādāt ar Francijas iestādēm, lai atrastu citus veidus, kā risināt problēmas nozarē. Paldies sociālistu vārdā Anjok kungam vārds. Merci, Pablo. Paldies, Pablo, komisārkungs. ārkārtīgi priecājos, ka varu šeit ar jums apspriesties, nu, tikai pāris dienas pēc balsojuma, parlamenta balsojuma par regulu, statistikas regulas izmaiņām Eiropā. Parlaments pieņēma lūk savu nostāju pie šī dokumenta, tas notika pagājušās nedēļas ceturtdienā ar lielu vairākumu. Mm. Un tikai 20 balsas bija pret, ļoti daudz balsu par. Jūs zinat tātad, kāda ir parlamenta nostāja? Mēs vēlamies grozīt komisijas priekšlikumu spēcinot Nacionālo institūciju ticamību un objektivitāti, neatkarību, kā arī ievies zinām rīcības kodekstu un turklāt, e, nu, paredzēt pilnvaras komisijai uzsākt izmeklēšanu, kā arī veikt koordinātoru lomu statistikas situācijas apkopošanas jomā Eiropā. Parlamenta uzskatos, nu, ir viens tāds strīdus punkts, un tas saistīts ar mūsu priekšlikumu attiecībā uz Eirostatu Mēs lēšam, ka vajadzētu spēcināt Eirostat neatkarību un tās ģenerāla direktora neatkarību ne tikai tāpēc, ka šobrīd viņu loma nav tik droša, bet gan tāpēc, ka ir arī dažādi veidi iepriekš neparedzama apstākļi. Uh, ja, piemēram, šis dokuments būtu bijis pieņems jau Grieķijas krīzes aizsākuma laikā, tad situācija šobrīd būtu pavisam citādāka. Nu, lūk, Eh, šobrīd Eirostat eh, kontekstā parlamentam ir tiesības apstiprināt tā ģenerāldirektoru, un tādā veidā var izvairīties no dažādu veidu politiskiem spiedieniem, un, un līdz ar to šīs struktūras eh, loma būtu spēcināta. Bet komisijai šeit pagaidām vēl ir ļoti liela loma. Te nevēlamies kaut kādos pašos pamatos mainīt šo attiecību līdzsvaru starp iestādēm. Un nevēlamies apdraudēt komisijas lomu, ne gluži otrādi. Mēs domājam vienkārši te par Eirostatu, tātad šo statistikas biroju. Mēs vēlamies, lai nacionālās iestādes nodrošina lielāku pārskatāmību uh, un neatkarību, un arī Eirostat ir tā, kas vajadzētu, kam vajadzētu pārliecināt eh, dalībvalstis un rādīt tam paraugu savā darbībā. Mēs piekrītam padomē pārsvarā vi, uz visiem šīs regulas punktiem. Bet, nu, lūk, par parlamentu konsultāciju procedūras jomā ir tie pavisam vienkārša. Jūs taču tad varētu lūgt, tomēr censties ar mums strādāt kopā un nonākt pie kaut kāda kompromisa šajā lietā. Thank you very much. Uh, Paldies. Paldies. Tiešām priecājos, ka varam šīs diskusijas turpināt pēc balsojuma parlamentā par šo regulu. Nu, pāris punktu. Viens, kā jau jūs teicāt, ir šis jautājums par to, vai, ja regula būtu bijusi lūk spēkā pirms trim gadiem, nu, pieciem gadiem, tad varbūt mēs nebūtu nonākuši pie šīs ļoti lielās problēmas ar statistikas eh, datiem Grieķijas gadījumā. Nu, jāsaka, man tas tomēr tā nebūtu viss, jo problēma ar Grieķijas statistikas datiem aizsākās ar EDP datiem. Un komisija jau 2005. gadā ierosināja grozīt šā regulā gro, grozīt šo regulu, lai vērstos pret zināmām problēmām, kas bija saistīts ar EDP datiem. Bet, diemžēl, toreiz dalībvalstis nespēja vienoties par priekšlikumu, Un šķiet, ka problēmas radās toreiz tikai ar Grieķijas statistikas datiem, toreiz bija vienošanās par pastiprinātu Eurostat lomu, par spēcīgākām pilnvarām Eirostat struktūrē. Bet, protams, ka mūsu visu kopējais mērķis ir nonākt pie gala vienošanās. Pie šiem statistikas tiesību aktiem. Kā jau minēju, runājot parlamentu priekšā Strasbūrā, Komisija, protams, ir atvērta ieresinājumiem un ir gatava runāt par gala kompromisu. Un centīsies darīt visu, kas tās spēkā, lai satuvinātu padomus un parlamentu nostājas pie konkrētiem punktiem. Domāju, ka ārkārtīgi svarīgi tāpat laikā atcerēties, ka mērķis mums ir visiem viens un tas pats, respektīvi padarīt Eiropas statistikas datu vākšanas sistēmu spēcīgāku, un es domāju, ka šiem pamatiem eh, nostājoties, tie pāris jautājumi, kas mums vēl jāatrisina, būs atrisinām. Viens no tiem, protams, ir šis Eurostat statusa jautājums. Cits starpā man šeit jāatsauc uz neseno ziņojumu, ko saņēmām no Eiropas statistikas padomdevēja padoms. kurā iekļauts izvērtējums par to, cik Eurostat ir neatkarīga struktūra, un tur šie secinājumi parādās, un šis ziņojums, protams, ir pieejams arī jums, parlamentam, un tur tātad tiek teikts, ka Eurostat ir šobrīd pilnībā neatkarīga struktūra, un izpilda visas prasības, kas eh, tikušas noteiktas. Es domāju, ka tas tāds svarīgs informācijas um, punkts, un domāju, ka sarunas varam, protams, līdz ar to turpināt arī ņemot vērā šo ziņojumu. Kā jau teicu, darīsim visu, kas mūsu spēkos. Mans dienas jau ir sācis darbu pie tā, kā virzīties uz priekšu ar šo tiesību aktu tālāk. Uh, thank you very much. Uh, no. Lielas paldies. Tālāk EKR grupas vārdā. Epinga kungs. Jā. Paldies priekšādāt komisāru kungs, paldies par jūsu jaukajiem vārdiem, par manu gaidāmo ziņojumu par statistikas datu kvalitāti MIP procedūras ietvaros. Es ceru, ka parlaments drīz vien nāks uh, klajā ar šo ziņojumu, apstiprinās to. Mans jautājums ir par finanšu transakciju nodokli. Par to sākotnēji tiks spriest šeit ekonomikas komiteja apmēram pirms trim gadiem. Ja pareizi atmenos, tad es teicu, ka FTT, ja finanšu transakciju nodoklis, ir labs, slikts idejas piemērs. Nesen Francija un Centrālās banka teica, ka šis nodoklis rada ļoti būtisku risku tām valstīm, kas e, to uzņemsies un e, var apdraudēt to finanšālo stabilitāti. Tas bija tik teicis um, avīzē Financial Times, un es pilnībā piekrītu šim secinājumam. Vēl pirms mēneša padomas juridiskais dienests arī brīdināja, ka šāds nodoklis ir nelegāls, sakot, ka tas ir ekstrateritoriāls pēc sava rakstura. Aprīlī Bundesbanka teica, ka šis nodoklis varētu bankas padarīt daudz daudz atkarīgākas no, no lētas ECB naudas. Tātad šis nodoklis faktiski tiešām ir, tā, ir piemērs tādam formulējumam, kur mēs runājam par kaut kādiem iedomātiem ieņēmumiem un tad tērējam šos ieņēmumus vēl nebūtu tos neguvuši. Nu, komisārkungs, ņemot vērā visu šīs problēmas un jūs ierobežotos resursus, vai nav tā, ka jūs vienkārši liek šķēdēt savu laiku strādājot pie šī nodokļa? Uh, priekšsēdētāja turpina. Mums bija, protams, paredzēts atsevišķi vēl nodokļu e, jautājumu. E, jautājums, jā, bet nu tā šķiet, ka nodokļu jautājumi klātesošiem šķiet krietni interesantāk nekā statistikas datu jautājumi, kaut gan es domāju, ka tiem tomēr vajadzētu būt nu, tādiem ar tādu vienādu intereses plūsmu pamatotiem. Bet nu tā tad par finanšu transakcijas nodokļu runājot, ja par FTN. Gribu pirmkārt atgādināt jums, Epinka kungs, ka šis pats parlaments pavisam nesen ar lielu vairākumu pieņēma priekšlikumu par FTN. Tur tika ietverts virkne labas idejas par to, kā šo priekšlikumu uzlabot, un es domāju, ka dalība valstis pilnīgi noteikti ļoti uzmanīgi izanalizē šīs parlamentu paustās idejas tā sagatavotajā ziņojumā, un man nav nekādu šaubu, ka vismaz dažas no šīm idejām pilnīgi noteikti ņems arī vērā. Uh, un iestrādās eh, savos dokumentos sarunvešanas procesā. Otrs punkts. Daudzi atsaucas uz padomus juridiskā dienesta atzinumu, izdarot kaut kādus vispārīgus tālāk secinājumus, uz to pamatojoties. Bet te gribu norādīt, ka padomus juridiskais dienests šo atzinumu pauda par vienu ļoti konkrētu specifisku punktu FTN priekšlikumā, un nevis par FTN kā tādu. Tikai par vienu konkrētu punktu, vienu, viena panta punktu. Un komisija uzskata, ka šis atzinums turklāt nav pareizs, Komisijas juridiskie dienesti jau ir sagatavojuši ziņojumu, kas šo atzinumu apgāž, liksim to priekšā, ar, tur ir iekļaut skaidri argumenti, kāpēc mēs uzskatām, ka, lūk, šis atzinums nav korekts, nav pareizs, un šo ziņojumu mēs liksim priekšā dalību valstīm, to nākamajā darba grupas sanāksmē, kas notiks 12. decembrī. Un mēs esam pilnībā pārliecināti, ka komisijas nostāja šai konkrētajā gadījumā um, ir pareiza, pamatota. Un priekšlikums kā tāds pilnībā respektē līguma noteikums. Otra lieta, ko gribēju teikt, ir tas, ka FTN jautājumā. Šobrīd esam pastiprinātās sadarbības ietvarā, un pastiprināta sadarbība nozīmē to, ka 11 dalību valstis brīvprātīgi vienojās virzīt uz priekšu šo priekšlikumu, rast kompromisu savā starpā par to, kā ieviest FTN šajās 11 dalību valstīs. Līdz ar to process šobrīd ir dalību valstu rokās Un mēs, protams, ar nepacietību gaidām viņus aktīvi darbojamies. Pirmajā lasījumā dokuments jau ir pabeigts padomē. Nu, tagad ir pienācis laiks veikt darbu pie politiskā kompromisa un ceru, ka dalību valstīm būs um, pietiekami daudz politiskās drosmes, lai vienotos par šo politisko kompromisu pēc iespējas ātrāk. Paldies, priekšādētāji turpina. Gri, zaļo vārdā Filips. Yes, welcome, Commissioner. Priekšā, e, komisārkungs, priecājos jūs redzēt par statistiku. Jūs jau zinat, par cik svarīgi mēs uzskatām nepieciešamību izvērt to radītāju klāstu, e, kas e, ietu daudz tālāk par vienkārši parasto IKP, kā rādītāju, ietverot te arī sociālos un vidas aizsardzības jautājumus. Un es gribētu, lai jūs padalītos ar mums par to, kādus panākumus esat guvuši rādītāju izstrādāšanā šajās kategorijās. Uh Respektīvi, kāds progress noticis ar to, ka, lūk, izstrādājam šos kriterijus, ko vēlamies ievākt no dalībvalstīm, kā tos noteikt. Paldies, komisārs turpina. Ir taisnība, ka komisija, kā jūs ļoti labi zināt, strādā pie šīs jomas. Mums ir pavisam konkrēts projekts uzsākts, eh, kas pievērš radītājiem tādiem kā ne tikai IKP, tiekļausim ne tikai IKP, bet arī rādītājus, kas eh, ietvers un skaidros dažāda veida sociālās grupas, grupu parādības, ekonomikas apstākļus un tā tālāk. Un varbūt Vālters Demahers varēs vairāk pastāstīt mums par, lūk, pirmajām publikācijām attiecībā uz šiem datiem, jo mēs, protams, strādājam sadarbībā arī ar SAO. No manas skatu punktu raugoties, viena no problēmām ar šo projektu ir tāda, ka rādītāju savlaicīgums ir ļoti atšķirīgs, un respektīvi problēma, ta, kad mēs varēsim paziņot IKP skaidrus un rādītājus, un tas ir iespējams ļoti drīz pēc tam, kad noslēdzies atsauc pirms citi skaitļi, jāsaka, vēl nav pieejami. Un šī galvenā problēma šai jomā ir par to, kā saskaņot šīs iegūšanas laika atšķirības, tā lai varētu visus šos rādītājus publicēt vienlaicīgi Tātad gan IKP, gan arī rādītājs, kas atspoguļo citus elementus, kā piemēram, nu, es nezinu, izaugsmas ietekmi uz dažādām ekonomikas jomām un tā tālāk. Bet varbūt tiešām mans kolēģis par to var pastāstīt sīkāk. Nu, paturpināšu to, ko teica komisārs Šem, bet es domāju, ka šeit ir iespējams divas pieejas. Pirmām kārtām paplašināt aptvērumu, ietvert pilnu nosagumu tam, ko mēs saucam par sabiedrības progresu. Uh, Nu, te skatot, lūk, gan IKP, kas, protams, ir tas spidometrs šai kontekstā kā rādītājs, ietver te arī virkni rādītāju, kas ietver sociālos un vidas aizsardzības aspektus un arī budžeta mm, izpildes aspektus. Varu šeit atsaukties uz divām publikācijām, kas, nu, vai nu jau ir publicēts vai parādīsies turpmākajās dienās, oktobrī publicējām tā saukto flagmaņa publikācija par 2020. gada rādītājiem, kur mēs uh, parādam dažādus rādītājus salīdzinoši ar mērķiem, kas ir politiski pieņemtējas e līmenī un dalību valstīs. Un otram kārtām šķiet, ka burtiski turpmākajās dienās nedēļas laikā publicēsim uzraudzības ziņojumu par ilgspējīgu izaugsmi. Tas ir mm, ziņojums, kas tiek sagatavots divreiz gadā, un arī te ir iekļauta virkni dažādi rādītāji, nu, tādā viegli saprotamā, lasāmā veidā cerams. Un nu, otra pieeja, kā komisārs teica, ir pātrināt darbību tajās jomās, kur tīri struktūrāli pastāv laika novirze starp datu ieguvi un rādītāju ieguvi. Protams, par to zināmā mērā būs kaut kas arī jāmaksā. Nebūs iespējams to panākt par attiecībā uz pilnīgi visiem rādītājiem. Bet vairāk pievēršamies vidas aizsardzības jomai, piemēram, siltumnīca efektu izraisošajām gāzēm un tam līdzīgi uzskatām, ka šie rādītāji ir tādi svarīgāki un esam pātrinājuši CO2 aplēšu ieguvi, pamatojoties uz patēriņu jau krietni šobrīd. Tātad šobrīd jau gandrīz nu, pietuvināt realitātei ir šie dati. Attiecībā uz darba tirgu arī šeit ir pātrināts datu ieguves process bet uz sociālajiem rādītājiem eh, savukārt joprojām attiecas ļoti liela laika nobīde. Un te mēs pārsvarā runājam par tām dalību valstīm, ko krīze ietekmēs vissmagāk, ar tām strādājam kopā, eh, skatāmies, kā varētu nu, lūk, šos rādītājus par nabadzību un tam līdzīgi iegūt ātrāk. Tas ir vēl darbs, kas ir progresā, bet var jums apsolīt, ka mēs pilnīgi, nu, grasamies pietuvināties, nu, gandrīz jau tai neiespējamai līnijai par to, kā tiek vākta statistikas datu un cik ātri tas var notikt. Paldies, saka priekšādātāji, vai ir vēl kāds jautājums arī no goja grupas? Jā, acīm redzot, jā. Simone, για τη φορολογία Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir viens jautājums par nodokļiem. Te ir kāds pārpratums. Varbūt, ka būs otra uh, diskusija kārta. Varbūt es tagad drīkstu uzdot jautājumu par nodokļiem. Ja es to drīkstu, tad dodiet man ziņu. Vai arī man tagad ir jārunā tikai par statistiku? Šemets kungs, pirms diviem gadiem es pavaicāju komisijai, vai tai ir paprātam tas, kā notiek cīņa pret uh, lielākajiem nodokļu grēciniekiem Grieķijā. Man atbildēja, ka cīņa pret uh, nodokļu nemaksāšanu ir sa, uh, pielāgošanās programmas uh, sastāvdaļa. Un man tika uzskaitīti dažādi pasākumi, kādi ir jāveic un kādi jau ir notikuši. Tas bija 2011. gadā. Un pirms mēneša Grieķijā uh, politiskajās aprindās mēs dzirdējām baumas, uh, Grieķijas ekonomikas ministrs teica, bija Lagardas uh, saraksts par to, ka Grieķi ir uh, noguldījuši naudu Luksemburgā, apvienotajā karalistē, ka tie ir cilvēki, kas izvairās no nodokļu maksāšanas, tātad nekas daudz nav noticis, bet bija tāds uh, individu saraksts. Tie bija cilvēki, kas bija lielas summas noguldījuši ārpus uh, Grieķijas un uh, bija izvairījušies no nodokļu maksāšanas Grieķijā. Tagad pat uh, bezdarbniekiem ir jāmaksā nodokļi Grieķijā. Komisijai, tas komisārs, kas ir atbildīgs par nodokļiem, vai jūs varat būt patiešām apmierināts ar paveikto cīnoties pret nodokļu nemaksāšanu Grieķijā? Paldies! Uh. Well, uh, thank you very much for this. Paldies par jautājumu. Šķiet jau būsiet dzirdējuši, ka mēs strādājam vaigas vidros, uh, sadarbojoties ar Grieķijas nodokļu iestādēm, lai varētu reformēt uh, nodokļu administrēšanas sistēmu Grieķijā. Mēs jau redzam pirmos darba augļus Man nesen bija tikšanās ar finanšu ministra vietnieku, un viņš eh, man parādīja dažādas statistikas datus arī par eh, ieņēmumiem, un pirmo reizi kopš krīze uzliesmoja, mēs esam konstatējuši, ka budžeta ieņēmumu ailītē skaitļi ir uzlabojušies tie jau ir pārsnieguši standarta eh, atzīmi, un tas pierāda, ka mūsu kopīgie pūliņi ir atmaksājušies, tie sāk atmaksāties. Jūs taču ļoti labi zināt, ka nodokļu kodoksi, tādi kā procedūras, eh, ienākuma nodoklis, uh, šis nodokļu kodeks vēl ir jāpieņem, bet darbs patiešām rit uz priekšu. Esam vērojuši arī jaunas attīstības iezīmes nodokļu administrēšanas jomā un domāju, ka tās ir patiešām augstu vērtējums tendences. Protams, vēl ir daudz darāmā, jā, to es atzīstu. Un domāju, to ir apzinājušās arī Grieķijas iestādes. Pūliņi nav veltīgi, bet, eh, protams, viss vēl nav paveikts un ir jādara vairāk. Lai eh, šī ieņēmuma ailīta budžetā kļūtu aizvien iepriecinošāka. Tālāk Lagardas saraksts. Komisija ir varena institūcija, par to šaubu nav. Bet, protams, arī dalību valstīm kaut kas ir jādara lai uh, sev piedāvāto informāciju izmantot savā labā. Komisija nevar uzsākt kaut kādu tiesas procedūru dalību valstu tiesās. Ņemot vērā konkrētus gadījumus. Un ņemot vērā arī to, tās personas, kas ir minētas tās augtajā Lagardas sarakstā. Informāciju dalību valstīm ir jāizmanto pietiekam auglīgi saskaņā ar dalību valstu judikatūru. Tādēļ es Grieķijas iestādes mudinātu būt daudz aktīvākām tieši šajā jomā. Tas bija uh, visu, ko varēju teikt jums. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji turpina. Nedaudz zaudēju pavadienu. Tā, tad visi, eh, es vairs nevaru izteikties, bet um, daudzi uzdod jautājumus par nodokļus. Filipam ir jāskrien prom, eh, tā tad došu tagad jums vārdu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, eh, komisāra kungs, Daudzi uzdod nodokļu jautājumus, es nedaudz uh, novēlojos, bet es skatos, ka šajās uh, diskusijās daudzi ir izvairījušos runāt par statistiku un ir pārlikuši uzreiz pie nodokļiem, pie tā interesantākā gabala pēdējo mēnešu laikā eh, bija šīs valstīm domātās eh, rekomendācijas ieteikumi, tika runāts par to, kā ir eh, mainījušās nodokļu maksāšanas tendences, un, protams, bieži vien darba spēka izmaksas dalību valstīs ir visai augstas. Komisija teica, nu, uh, Eh, jāparūpējas, lai ar nodokļiem tiktu aplikts nevien darba spēks, bet arī patēriņš, patēriņa preces un tā tālāk. Ir jāpadomā, kuras jomas vairāk aplikt ar nodokļiem, nevar visu tikai uzkraut uz darba ļaušu pleciem. Es eh, gribēju pavaicāt, vai komisija ir gatava izstrādāt detalizētākus ieteikumus, detalizētākus atbalsta pasākums, ko darīt katrai dalībvalstī atsevišķi. Otrs jautājums ir nedaudz savādāks pēc savas dabas. Esmu uh, parlamenta deputāts un pēdējo mēnešu laikā man ir uzdevuši jautājums par nodokļiem, ir bijušas arī diskusijas starp dalību valstīm. Es gribēju pateikt, ka ir daudz grūtību vēl. Piemēram, ES tiesa nesen sprieda, ka automašīnu reģistrācija cilvēkiem, kas, piemēram, uh, Eh, ir nopirkuši dzīvokli vienā dalību valstī, bet eh, patiesībā dzīvo citā dalību valstī, ka viņiem par reģistrāciju ir jāmaksā divreiz. Pārsvarā dalību valsts eh, savā starpā vienojas divpusēji. Uh, jūs, piemēram, varat dzīvot Beļģijā, bet jums ir dzīvoklis Francijā, tad jums ir jāmaksā par automobīļa reģistrāciju vienreiz, bet ja tas uh, ir Nīderlandē, tad jums ir jāmaksā divreiz. Es domāju, ka tas ir jāoptimizē, jo pilsoņiem bieži vien tas rada pārpratums. Tātad vienā valstī jums ir jāmaksā vienreiz, citā atkal divreiz, nu tas patiešām nav godīgi. Un ņemot vērā EST spriedumu, tā varbūt nav tā pati smagākā problēma, bet uh, mūsu pilsoņiem tas rada pārpratums. Pēdējais jautājums ir saistīts ar tām diskusijām, kas norisinās jau mēnešus, mēnešiem uh, par uh, PVN. Ir jācīnās pret krāpniecību šajā jomā, un pēdējo gadu laikā es jau esmu centies kaut ko darīt lietas labā. Uh, Un dažas, eh, daži uzņēmumi sastopas ar problēmām, eh, jo eh, dalībvalsts neapmaksā tām pienākušos procentus no PVN, un tad rodas problēmas ar finansējumu, kapitālu, un varbūt, ka jūs varētu mums pastāstīt, mm, kas tad ir paši aktuālākie jaunumi šajā jomā. Paldies! Uh. Okay, uh... Šemets kungam vārds. Ja mēs runājam par nodokļu novirzīšanu uz citām jomām un uh, konkrētākajiem ieteikumiem dalību valstīm, ir jāatrod līdzsvars ņemot vērā ieteikumu specifisko dabu un arī subsidiaritātes principu jo to jau, protams, nevaram apiet runājot par nodokļiem. Pat uh, paraugoties uz pagājušā gada ieteikumiem, tajos var atrast uh, arī pasākums, kas domāti tieši nodokļu sektoram. Šos pasākums var izmantot, protams, ne jau paaugstinot nodokļu slogu, bet mēs varētu pārnest šo sloga lielāko daļu no darba spēku uz kaut ko citu. Jau iepazīstoties ar pagājušā gada ieteikumiem, dalību valsts varēja atrast arī zināmu vēstījumu, nu kur tad, kurām jomām uzlikt nodokļus kurās tos pazemināt. Ceturtajā Eiropas pusgada posmā mēs vēlamies runāt vēl skaidrāku valodu tieši par šo problemātiku, jo, jo pēdējā ziņojumā mēs konstatējām, ka tā vietā, lai samazinātu slogu kas uzlikts darba spēkam, dalībvalsts darīja ko citu. Un, nu, vismaz dažas no dalībvalstīm. Un tādēļ mēs vēlamies runāt bargāk nu, šajos uh, ieteikumos, kas domā tieši dalībvalstīm. Runājot par uh, nodokļu pārnesi. Ja runājam par uh, automobiļa reģistrācijas nodokli, nodavu Vēsture ir jau visai gara. Un komisija, ja pareizi atminos, pirmo priekšlikumu iesniedz jau 2005. gadā, piedāvājot atrisināt problēmas, kas rodas uzliekot dubulto nodokli. Bet, diemžēl, dalību valstis nevarēja vienoties par priekšlikumu. Šķiet, ka tas joprojām atrodas kaut kur padomas kabinetos, un ja dalība valsts to uh, varētu atkal izcelt dienas gaismā un varētu mēģināt vienoties, tas būtu tikai apsveicam, bet tur šķiet bija četras dalība valsts, kas bija ietiepīgas, un tādēļ mēs devām dalību valstīm padomu vismaz izmantot uh, tos domu graudus, kas ir šajā priekšlikumā, un cīnīties pret dubultu aplikšanu ar nodokļiem, ar uh, nacionālajiem instrumentiem. Bet ir dažas dalība valstis, kur ir uh, patiešām daudz ienākumu, kas nāk tieši no automobīļu nodokļiem. Un šie tās nebūtu, nu, nav nepacietīgi, nedeg nepacietībā mainīt kaut ko likumdošanā. Ja runājam par PVN un PVN atmaksām, ekonomiskās krīzes apstākļos, kad skaidrās naudas plūsma ir svarīga ikvienam, gan maziem, gan lieliem uzņēmumiem. valsts ieņēmumu dienestiem, nodokļu iestādēm ir jāparūpējas, lai uzņēmumu līdzekļus saņem saulaicīgi. Un nesen tika uzsākta pārkāpuma procedūra pret vienu dalību valsti, kurā mūsuprāt nodokļu atmaksas procedūra prasa pārāk ilgu laiku. Un tika radīts precedents arī citās dalību valstīs, lai tās uh, vēlreiz pārauga savas procedūras un parūpējas, lai PVN tiek uh, atmaksāts uh, nu, saulaicīgi. Un uh, man saulaicīgi manā izpratnē nozīmē nevēlāk kā 30 dienu laikā. Un tā vajadzētu kļūt par tādu plaši izplatītu praksi. Paldies! Varbūt, ka pat būs daži jautājumi par statistiku. Hans Pēters Martins. Nē, vairs man nav jautājumi par statistiku. Man tāpat ir jāatvainojas, ka ierados vēlāk, jo pēdējā brīdī tika organizēta tikšanās ar Ķīnas interparlamentāro delegāciju. Un tagad pārišu vācu valodu. Divi jautājumi krāpniecība PVN jomā joprojām uh, ir aktuāls jautājums. Jūs arī par to runājāt. 193 miljārdi eiro, tāds ir deficīts PVN jomā. Un ja visas valstis sasniegtu 1% atzīmi kā Vācijā, tad katra gadu Francijā būtu par 15 miljardiem eiro vairāk valsts kasē, un Itālijā šis skaitlis sasniegt pat 18 miljārdus. Valstis cīnās ar parādiem, un desmit gados tātad šī summa būtu 150 eh, miljārdi, 180 miljārdi attiecīgi, un ne Francijai, ne Itālijai noteikti. Uh, nenāktos uh, skumt, ja uh, valsts kases tiktu papildināts par šādu summu. Jūs teicāt, uh, ka ir vairāk risinājumu, un um, es gribēju pavaicāt, vai jūs uh, varat man piekrist, ka cīnoties pret PVN krāpniecību, uh, mēs varētu tā nopietni uzlabot situāciju Eirozonā un tālāk. Jūs Eh, esat eh, iepazīstinājuši mūs ar eh, programmu, lai varētu uzlabot um, Eiropas Savienības tautsaimniecību. 10 miljārdi ir domāti, lai cīnītos pret uh, cigarešu kontrabandu. Nu, tā arī nav jauna problēma. Un šai programmai ir paredzētas pārāk ehm, liels pārvaldes izmaksas, tur nav ievērota efektivitāte, un dalība valsts biežāk varētu labāk pašas cīnīties pret šo problemātiku. Ko jūs darāt. Es te runāju par skaitļiem, kas ir um, lēsti no 14. līdz 20. gadam. Kā jūs varētu garantēt efektivitāti šajā procesā, lai patiešām ieņēmumi e, būtu ne tikai tukši skaitļi, bet pārvērstos arī reāli skanošā naudiņā. Un, protams, arī e, tabakas koncerniem šeit ir savas intereses, ko tie vēlas aizstāvēt. Paldies! Well, uh... I completely agree uh, that uh, gap is a serious problem. Paldies, uh, saka komisāra kungs. Krāpniecība PVN jomā patiešām ir nopietna problēma. Un mēs patiešām esam apņēmības pilni turpināt darbu, lai cīnītos pret uh, šo krāpšanos. Un mēs esam uz pareizā ceļa jo problēma ir patiešām ļoti taustāma. Mēs nevaram teikt, ka 193 miljārdi eiro ir zaudēti gājuši zudumā tieši PVN krāpšanās dēļ ir jau arī bankroti, kāvēšanās un arī citas problēmas. Mēs nevaram uh, visu attiecināt tikai uz krāpšanos PVN jomā, bet, protams, krāpšanās uh, rada lielu zaudējumu daļu. Komisijā jau izteica savus priekšlikumus, kas tad ir īstenojams tieši šobrīd. Mēs uh, ļoti ātri strādājām, tika uh, kopīgi ar dalību valstīm izveidots arī ātrās rēģēšanas mehānisms, lai cīnītos pret krāpšanos PVN jomā. Mēs arī uh, paplašinājām aptvērumu uz pakalpojumiem un precēm un Domāju, ka tas varētu būt pietiekami vērtīgs instruments. Dažas dalība valsts jau to ir sākušas izmantot, lai cīnītos pret pārobežu krāpšanos PVN jomā. Tāpat turpinām strādāt pret tā saukto galējo, galīgo PVN režīmu. Tas ir strateģisks priekšlikums un Manuprāt, ja mēs par to vienosimies, mēs varēsim uh, labi atrisināt uh, lielāko problēmu daļu, kas saistīta ar PVN krāpniecību. Šis fenomens protams, nav vērojams tikai pārobežu finanšu darījumos. Arī dalību valstīs uh, šāda krāpšanās ir novērota. Tātad, uh, ja ir darījumi vienas valsts teritorijā, tādēļ dalību valstīm ir jāievieš arī nacionāla pasākuma, lai pret to cīnītos. Nesen bija patiešām veiksmīga konference, kas uh, tika veltīta tieši PVN iekasēšanai e, dažas dalību valstis e, pastāstīja, kā tās ir e, uzlabojušas situāciju, iekasējot nodokļus, un Portugālē ir ieviesta pilnīgi jauna PVN iekasēšanas sistēma, izmantojot mūsu zaļajā grāmatā piedāvāto modeli. Tas jau tika piedāvāts pirms vairākiem gadiem, viņi to ir īstenojuši, un uh, tagad PVN ieņēmumi ir krietni paaugstinājušies. Tādēļ dalība valstis patiešām eh, ir uh, guvušas mācību no citu paraugu prakses un pasākumi tiek ieviesti arī pašmājās. Tālāk par ES finanšu interešu aizstāvību. Runāšu skaidru valodu. Komisija PVN vēlējās iekļaut direktīvā par ES finanšu aizsardzību pateicoties krimināla likumiem. Diemžēl dalība valstis uzskatīja, ka PVN šajā direktīvā nav jāiekļauj, un e, dalība valsts vienojās par kompromisa tekstu redakciju, tātad PVN tika no direktīvas izslēgts. Tādēļ es lūgtu arī parlamentu nepiekāpties un vedot sarunas par direktīvu pieprasīt, lai PVN tiktu iekļauts šajā likumdošanā, un tādājādi mēs varētu izmantot arī krimināla procesa normas, lai cīnītos pret krāpniecību PVN jomā. Noslēgumā varu teikt, ka sadarbība ar dalību valstīm ir nesus rezultātus, ir bijusi auglīga, un mēs esam attiecībos PVN ieviesuši vienbalsības likumu un dalību valstis. Es lūgtu būt entuziastiskākām atbalstot komisijas iniciatīvas. Paldies! Okay, thank you. Uh... Labi, paldies. Werner, tu esi nākamais. Varbūt tev ir jautājums par statistiku. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, tikt prom no šī nodokļa jautājuma, jo ceru to sasaukumu periodu redz, ka tik tiešām uh, joprojām nevar tikt skaidrībā par daudzām lietām. Par statistiku. Sākumā, komisāra kungs, jūs sacījāt, ka jau 2005. gadā bija priekšlikums e, no komisijas stiprināt Eurostat kompetenci un piedzīvojam nacionālā egoisma izpausmas arī no manas valstis. Daudz informācijas ne tikai no Grieķijas, bet arī no citām valstīm. Tagad mēs esam stiprinājuši Eurostatu, un mans jautājums attiecas uz to, kādas joprojām ir faktiskās problēmas ar dalībvalstīm, vai sadarbība ir pietiekama, vai dati tiek saulaicīgi iesniegt, kādas ir sankcija iespējas nepieciešamības gadījumā, un kurš tad īsti balstās uz Eurostat labajiem datiem tikai dal, eh, Eiropas komisija vai arī dalībvalsts. Well, it's good to answer question on... Cik patīkam atbildēt uz jautājumu tieši par statistiku. Manuprāt, šeit vajadzētu pilnīgi skaidri pateikt, ka ar likumdošanas pieņemšanu saistībā ar ETP statistiku situācija ir ievērojami uzlabojusies. Attiecībā uz šo jauno tiesību aktu īstenošanu. Mēs esam daudz arī stiprinājuši Eurostat kapacitāti, tā skaitā cilvēku resursu aspektā. Šobrīd ir daudz vairāk cilvēku, kas strādā ar šo konkrēto jautājumu. Un šobrīd, manuprāt, darbs, kuru mēs veicam ar dalību valstīm, veicot tālāk datu pārbaudi, verifikāciju, ja nepieciešams. Tas tik tiešām ļauj mums nodrošināt eh, augstu kvalitāti šiem ETP statistikas datiem. Paskaroties jaunākajā datu apkopojumā, Eurostat ir veikusi tikai vienu piezīmi. Manuprāt, tas bija par Austriju. Konkrēts eh, problēmas dēļ, reģionālā līmenī. Jomā, kas e, šobrīd e, tiek aptvērta gan Nacionālā statistikas iestādes darbībā, gan Eurostat. Manuprāt, tas ir kā pierādījums tam, ka jauna likumandošana tiešām strādā. Mums ir vēl viena statistikas daļa, kas arī ir ļoti svarīgi no Eiropas perspektīvas, tā ir saistīta ar makroekonomiskām nelīdzsvarotības procedūrām, un man šī ir ļoti svarīga joma makroekonomiska nelīdzsvarotības procedūras, ja tās būtu bijušas vairāk kā pirms desmit gadiem, tad nedomāju, ka krīze būtu tik dziļa, kā mums tā šobrīd ir. Un, protams, eh, ir ļoti svarīgi, lai makroekonomikas nelīdzsvarotības procedūra balstītos uz augstas kvalitātes statistikas datiem. Un līdz ar to Eurostat pilnvars šajā posmā ir daudz mazāks nekā EDP statistika. Līdz ar to mēs arī nācām klajā ar priekšlikumu attiecībā uz MIP eh, regulu kas tiešām eh, ļautu MIP jomā Eurostat eh, pilnvaras pielīdzināt eh, tām pilnvarām, kas ir EDP statistikas jomā. Tā skaitā attiecībā uz sodiem, kas var tikt piemērot ETP statistikas jomā, bet pagaidām vēl nevar tos piemērot MIP statistikas jomā. Um, bet pastāv šī priekšlikuma par sankcijām pret tām dalību valstīm, kas uh, manipulē ar datiem. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi pieņemt šo ambiciozo regulu par MIP statistiku, un ar to, manuprāt, attiecībā uz ekonomikas pārvaldību Eiropas Savienībā mums tad būtu ļoti labs atbalsts uz šiem augstkvalitātes statistikas datiem un būtu arī pietiekami instrumenti Eirostat, lai varētu risināt problēmas dalību valstīm, ja tāds rastos. Paldies, turpin priekšsredēm man jāatvainojas, ka e, šādi mainās tematika jautājumiem. Parlaments e, tik tiešām, tā skaitā arī iepriekšējā sasaukumā, ir ļoti ieinteresēts bijis e, statistikas datu precizitātei un kopš jums ir nodots portfels ar statistikas jautājumiem, jūs, jūs ļoti produktīvi esat strādājis, nāku klājā ar vairākiem priešlikumiem, un mēs to augstu vērtējam. Un varbūt jautājums, ka nav pārāk daudz jautājumu, liecina par to, ka viss darbojas labi. Tagad tātad vajadzētu pievērsties nodokļomai, Es domāju, šeit vēl būs virkne jautājumu, jūs tad varēsiet arī atbildēt uz tiem, paskatīsimies. Un varbūt tad būs arī pāris lietas, ko jūs vērat, vēlaties eh, pateikt arī vēl kaut ko par statistiku, un es atvainojos, ka sākotnējo prezentāciju nedzirdēju. Lūdzu, komisārkungs. Jā, paldies, Šaron. Jā, atļausiet, eh, izteikšu īsu uzrunu, un tad atbildēšu uz eh, neatbildētajiem jautājumiem par nodokļiem. Iepriekšējā reize es šeit biju mājā, kad eh, runāju par eh, intensīvu cīņu pret, eh, taks, pret nodokļu krāpšanu un izvairīšanos nodokļu maksāšanas. Tad 8 gadu 20 ir prasījuši automātisku informācijas apmaiņu, nosakot to kā jaunu globālo standartu un OECD rīcības plāns ir ticis apstiprināts kā starptautisku atbilde uz korporatīvu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu. Pasaules līderi ir aktīvi rīkojušies, lai uzlabotu nodokļu pārvaldību. Man tas apliecina to, ko ir iespējams sasniegt, ja mēs tieši strādājam kopā kā Eiropas Savienība vienoti, bet viss nav pabeigts. Rīt dodos prom uz Austrāliju. Tā ir nākamā valsts, kur uzņemtasies prezidentūru G20 ietvaros. Un e, prasīšu stingru rīcību, lai nodrošinātu, ka centieni neapstājas cīņā pret e, globālu izvairīšanos no nodokļiem. Tāpēc pat laikā mums ir bijuši ļoti ražīgi seši mēneši arī Eiropā. Vairākas jaunas iniciatīvas cīņā ar nodokļu krāpšanu. Kopš maija mēs esam eh, aicinājuši paplašināt automātiskās informācijas apmaiņas eh, sistēmas eh, īstenošanu Eiropā. Cīņa ar PVN krāpšanu uzsākuši sarunas ar tuvākajiem kaimiņiem šajos jautājumos, tāpat arī digitālās ekonomikas nodokļu aplikšana un uh, uzlabojums uh, atbilstībai nodokļu iekasēšanas principiem. Un vakar nākuši klājā ar grozījumiem uh, meitas uzņēmumu direktīvai, lai izvairītos no nodokļu apiešanas. Un komisija darīs visu iespējamo, lai uzlabotu šos principus, un Eiropas Savienības līderi ir apliecinājuši maija eh, Eiropadomē, eh, kā ir ļoti svarīgi panākt progresu galvenajās jomās cīņā pret nodokļu krāpšanu. Ekofin nav panākusi vienošanos par eh, direktīvu uzkrājumiem. Bija paredzēts pabeigt šo direktīvu līdz gada beigām, un tas ir jāizdara. Es to atgādināšu decembrī ministriem, ka pasauli virzas uz priekšu automātiskā informācijas apmaiņā, mēs nedrīkstam atpalikt. Līdz ar to man arī ir jāinformē jūs, ka sarunas ar Monako, Andoru, Lihtenšteinu un San Marino jau ir uzsāktas, un to norise ir vērtējama laba. Mēs sāksim eh, sarunas ar Šveici, tikko viņiem būs pilnvarojums saņemts pašiem tuvākajās nedēļās. Tālāk par saistītu tomēr atsevišķu priekšlikumu par eh, administratīvo sadarbību. Es ceru, ka parlaments sniegs eh, pilnu atbalstu paplašinātā informācijas apmaiņas jomai un par to plenārsēdē notiks balsošana decembrī. Mūsu cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir radījusi arī jauns izaicinājums, uz kuriem būtu jāatbild. Pirmkārt jau to, kā aplikt ar nodokļiem digitālo ekonomiku, ekonomiku tādā veidā, kas būtu taisnīgi, bet uh, tāpat laikā neapdraudēt šī svarīgā sektora darbību. Bet digitālās sektora īpašās un atšķirīgās iezīmes nozīmē arī to, ka mums nav pieredzes, uz kur balstīties, lai izstrādātu nodokļu sistēmu. Nav šeit vieglu risinājumu vai ātru risinājumu. Tāpēc esmu izveidojas augsts līmeņa ekspertu grupu, lai noteiktu galvenos izaicinājumus saistībā ar digitālās jomas aplikšanu ar nodokļiem un aicinājis nāk klajā ar secinājumiem līdz nākamajai vasarai. Šī grupa ir sastādīta no spējīgākajiem eh, nodokļu jomā un digitālajā ekonomikā. Priekšsēdētājs ir Viktors Kaspars, bijušais Portugāls uh, eh, finanšu ministrs, kur, kurš saņēmis pilnu uzticību no manis. Tāpat arī PVN reforma šeit jāpiemina. Es vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktu Šarunai Bolzai par viņas nodarīgo ieguldījumu Br Briseles nodokļu fórumā pagājušajā nedēļā, kur tika runāts tieši par PVN. Mūsu darbs virzībā uz efektīvāku PVN sistēmu ir ievērojami uzlabojusi. Oktobrī komisija publicēja ziņojumu par PVN trūkumu um, Eiropā, kas tika aplēsts 193 uh, miljārdu uh, eiro apmērā 2011. gadā. Tas ir milzīgs skaitlis, un tas arī apliecina to, ka mūsu PVN reforma virzās pareizajā virzienā. PVN uh, sistēmas trūkuma likvidēšana nozīmē, ka ir nepieciešams cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu Eh, sistēmu um, ir nepieciešams, mēs virzamies eh, pēc iespējas straujāk uz priekšu un esam panākuši arī progresu. Ir eh, īstenoti vairāk pasākumu, lai efektīvāk cīnātos ar PVN krāpšanos. Un ir īstenot arī svarīgi pasākumi, lai samazinātu birokrātiju uzņēmumiem un uzlabotu atbilstību. Standarta PVN deklarācijai, kuras prezentēja oktobrī, samazinās uh, gadā 15 miljārdu eiro izdevums uzņēmumiem Eiropas Savienības mērogā. Es vēlos pateikties Sleča kungam par viņa atbalstošo ziņojumu. PVN likuma sistēmas pārskatīšanas darbs turpinās, esam uzklausījuši daudz iesaistīto pušu, ekspertu, secinājumi vēl nav izdarīti. Nākamais solis būs ietekmes novērtējums nākamā gada sākumā, kas palīdzēs mums identificēt eh, labāko pieeju. Tagad pievērsīšos eh, dažiem citiem svarīgiem dosjē, kur es vēlētos redzēt lielāku progresu. Sākšu ar CCCTB. Tas eh, tālāk virzās tehniskā līmenī, bet e, godīgi sakot, e, man īsti neapmierina diskusiju temps. Ir nepieciešams pāriet pie e, īstas politiskās diskusijas, ņemot vērā, cik tas ir svarīgi cīņā pret izvairīšos no uzņēmumu nodokļu maksāšanas. Un mums ir nepieciešams virzīties daudz straujāk. Tālāk pie finanšu darījuma nodokļi. 11 dalību valstis ir izvēlējušies rīkoties ātri. Ar kavējumiem nekas netiks panākts. Komisija ir izdarījusi visu, ko var, lai atbalstītu sarunas, un parlamenta ieguldījums ir bijis ļoti konstruktīvs. Ir pieejamas diskusijām pietiekam daudz efektīvu risinājumu, tagad ir nepieciešama politiskā griba. Tad, tālāk par uh, enerģijas eh, nodokļu direktīvu. Man bail, ka mēs zaudējam iespējas. Pēdējais ziņojums bija neambiciozs. Un komisija šobrīd apsver, kā tālāk rīkoties ar šo dosie. Godātie deputāti, kā jūs zinat, priekšlikums sarakstā 14. gadam jūs atradīsiet maz elementu, jo komisijas un parlamenta pilnvarojums beidzas nākamgad. Bet tas nenozīmē, ka mūsu darbs apstājas tieši pretēji. Mums daudz kas vēl ir jāpaspēj pabeigt un nodot nākamajos 12 mēnešos. Tāpēc ir nepieciešams eh, virzīties eh, straujāk uz priekšu ar uzsāktējiem dosiem saglabāt e, virzības tempu un pātrināt virzību tur, kur tas nepieciešams. Piemēram, e, rīki cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir pieejami, tāpēc ir jārīkojas politiski. Tagad dalību valstīm ir jāķers pie konkrēto pasākumu apstiprināšanas. Attiecībā uz PVN atsevišķi pasākumi ir vēl papildus nepieciešami. Nākamā gada laikā mēs esam apņēmušies nāk klājā ar balto grāmatu PVN e, režīmam pārobežu preču piegādēm. Un vēlos dzirdēt no jums, kā jūs vērtējat e, lietu virzību un ko jūs sagaidat. Paldies! Paldies, komisārkungs! Man nav runātājs piec, pieteicies no EPP Astrid, esi gatava uzdot jautājumu? A, Mariona ir pirmā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, ka jūs pie mums ieradāties, lai pastāstītu, kas ir noticis pēdējā laikā. Bet Mm, par konkrētiem rezultātiem mums uh, ir uh, jāpasakās komisijai, jāsaka, ka neviens nevēlas maksāt uh, nodokļus divkārši, bet neviens arī nevēlas, lai citi izvairītos no nodokļu maksāšanas. Bija arī šis priekšlikums vakardien par direktīvu, tā tad ir jāizvairās no uh, uh, divkāršas nodokļu maksāšanas, bet uh, arī, piemēram, uh, tas, ja ir uzņēmuma meitas uzņēmums un tur visādi tiek manipulēts ar ieņēmumiem, arī kas tāds nav uh, pieņemams un, protams, uh, ir jācīnās uh, pret šādu nodokļu krāpniecību, sevišķi krīzes laikos. Uh, un jūs arī varat noteikti rēķināties ar mūsu atbalstu, bet gribēju pavaicāt, vai uh, ECOFIN arī to pieņems, kāda ir dalību valstu izturēšanās, jo, lai varētu ieviest kaut kādas uh, nodokļu politikas normas, ir nepieciešams konsensus. Ja jūs teicāt, ka 14. gada beigās jau varētu rēķināties ar progresu, vai tas patiešām ir realistiski? Uh, Banku savienība, citi lieli likumdošanas projekti. Pilsoņi vēlas, lai mēs eh, savu darbu uztveram nopietni, un eh, viņi, protams, augstu vērtē to, ka mēs eh, pie kaut kā strādājam, bet viņi vēlas redzēt arī taustāms rezultāts, lai tie līdz nestu arī konkrētas pārmaiņas cīņa pret krāpšanos, protams, prasa ilgu darbu, daudz enerģijas, un Es ceru, ka jau pirms vēlēšanām būs taustām rezultāti. Otrs jautājums. Papildus mātes meitas uzņēmumu direktīvai ir saistīts ar CCTP Toreiz mēs uzskatījām, ka šī konsolidētā nodokļu bāze varētu būt uzņēmumiem patiešām vērtīgs instruments, un tas varētu būt arī tāds instruments, ar kuru varētu labāk cīnīties pret eh, nodokļu nemaksāšanu, un tad varētu arī eh, būt godīgāks sloga sadalījums starp dalību valstīm. Bet jūs pats teicāt, eh, ka vēl ir daudz darāmā. Kas tad notiek ar šo nodokļu bāzi? Man, es, Man daudzi apgalvo, ka darba grupas pie tā strādā, un tas ir ārkārtīgi sarežģīts tehnisks priekšlikums, bet mums taču arī šajā sasaukuma laikā ir jāpiedalās lēmumu pieņemšanā. Mēs gribam būt arī uz borta. Paldies! Thank you very much. Paldies! vēlos pirmkārt pateikties Marinai Taisinai par viņas lielisko ziņojumu par CCCTB. Kā jau es sacīju savā ievadā, es vēlētos straujāku progresu šim dosjē. Un es domāju, ka jums bija taisnība savā ziņojumā, aicinot padarīt par obligātu arī startautiskām organizācijām no konkrētas liekšņa vērtību piemērot šīs normas. Un tas varētu būt arī labs instruments, lai ne tikai mazinātu administratīvo slogu, kāds bija sākotnējais mērķis šim priekšlikumam, bet arī risināt daudzas problēmas, kas saistīts ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Un, manuprāt, tā būtu situācija, kad abas puses iegūst. Tieši tāpēc es turpinu izdarīt spiedienu. Man prieks arī teikt, ka esmu pārunājis arī ar nākamām prezidentūrām Grieķiju un Itāliju Un man tiešām prieks, ka viņi šo dosjē arī uzskata par prioritāru dosjē, kā prezidentūras topošās. Un tieši tāpēc esmu piesardzīgi optimistisks attiecībā uz to, ka spēsim virzīt šo dosjē no tehniskajām diskusijām uz politiskajām debatēm ECOFIN līmenī ceru, ka tas notiks vēl Grieķijas prezidentūras ietvaros. Un tad atkarībā no tā, kāda būs politiskā griba ECOFIN ietvaros, tālāk tad Itālijas prezidentūra turpinās savu darbu. Protams, ka jūsu kontaktiem ir taisnība korporatīvā nodokļa joma ir ļoti sarežģīta un tehniska joma, kur daudz tehnisko detaļu, kas ir jāizvērtē. Un jāpārliecinās, ka visas iesaistītās valstis vienādi izprot lietas, un tam ir nepieciešams laiks. Bet es darīšu visu, kas iespējams, lai šis dosie nonāktu ECOFIN politiskajā darba kārtībā, un es ceru, ka tas notiks vēl Grieķijas prezidentūras ietvaros. Tālāk. attiecībā uz pārobežu aktivitātēm, attiecībā uz mātes un meitas uzņēmumiem. Vakar mēs nācām klājā ar priekšlikumu direktīvai šajā jomā, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Tieši, lai risinātu problēmas, kas pastāv pārobežu aktivitātēs starp šādu veidu uzņēmumiem, ar daudzām meitas sabiedrībām. Un abi elementi ir pietiekami saistīti hibrīda aizdevumu jautājums. Mūsuprāt, tas ir plaši izplatīts fenomens, kas tiek e, izmantots, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, un tu izmantoši starptautiskās kompānijas, un tad šis trūkums tiks novērts, ja dalībvalsts pieņem šo direktīvu. Un es vēlos arī uzsvērt e, direktīvas ietvaros noteikumu pret ļaunprātīgu izmantošanu, kas ļaus risināt tādas situācijas, kad ir šī savstarpējā saikne mūsu viet, iekšējā tirgu un attiecības eh, starp mūsu dalību valstīm un trešām valstīm. Diemžēl šobrīd mēs bieži nonākam situācijās, kad eh, iekšējā tirgus noteikumu kombinācijā ar divpusējiem eh, nodokļu līgumiem ar trešām valstīm noved pie iespējas, ka pastāv šī dubultā neaplikšana ar nodokļiem, un tad noteikumu, kas ir iekļauts šeit direktīvā, ļautu risināt šīs eh, problēmas, kas ļautu izslēgt šādus fiktīvus darījumus, ja struktūra ir izveidota tikai un vienīgi ar mērķi peļņas novirzīšanai uz jurisdikcijām, kur tie netiks aplikt ar nodokļiem. Un tāpēc, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Attiecībā uz ekofina apetīti. Manuprāt, mēs ļoti labi dzirdējām finanšu ministru stingru apņemšanos tiešām reāli cīnīties ar uh, krāpšanos nodokļu jomā un izvairīšos no nodokļu maksāšanas. Un diskusijās eh, ministri man sacīja pavisam skaidri, ka šobrīd ir laiks rīkoties. Nepietiek tikai paziņot, mēs vēlamies risināt šo problēmu. Viss, kas ir nepieciešams, ir pieejams. Vēlos arī pieminēt eh, procentu un eh, autortiesību direktīvu priekšlikums arī ir padoms rokās un ir nepieciešams pieņemt tagad šos priekšlikumus, lai praksē demonstrētu to, ka vārdi atbilst darbiem un otrādi. Un tagad jārīkojas ir dalību valstīm un ekofin ministriem. Es ceru, ka viņi arī izdarīs to, ko solīšu. Paldies! Tālāk sociāldemokrātu vārdā Moika Kļeva. Paldies, priekšsarētāji! Komisāra kungs, esiet sveicināti mūsu komitejā un Eiropas parlamentā. Es piekrītu jums, ka mums nevajadzētu mazināt spiedienu cīņā pret krāpniekiem nodokļu jomā. Mums jārīkos aktīvāk, jāpaceļ šis jautājums augstākajā līmenī, politiskajā līmenī, Tāpēc nākamā plenāra sēdē Strasbūrā decembrī mums būs kopīga parlamentāra rezolūcija attiecībā uz izmērāmiem un saistošiem um, pasākumiem cīņai ar krāpniecību nodokļu jomu Eiropas Savienībā. Mēs saņemām jūsu rīcības plānu, un kā jūs to jau minējāt, gan izpirms gada, uh, kopā ar rekomendācijām cīņā pret nodokļu paradīzēm un agresīvu nodokļu plānošanu, bet, diemžēl, te ir nesaistoši. Mēs eh, sagatavojām eh, pašiniciatīvu ziņojumu parlamentā šī gada maijā. Atkal labs teksts, bet arī tas nebija saistošs Un mēs vēlētos, eh, lai būtu lielāka virzība padome attiecībā uz uzkrājumu direktīvu, bet, godīgi sakot, nav pietiekami daudz padarīts attiecībā uz normatīvo darbu saistībā ar eh, saistošajām normām, saistošie mērķi un faktiskas saistības eh, attiecībā uz krāpniecības apkarošajumā, vai tas ir ticis ieviests un cik tas bijis efektīvi. Jautājums ir, kāds ir komisijas eh, nu, viedoklis par indikātoru izstrādi nacionālā un Eiropas līmenī, kas palīdzētu dalību valstīm koncentrēt savu cīņu pret nodokļu nemaksāšanu un kāda ir jūsu pasākumu cīņai pret nodokļu nemaksāšanu eh, un saistībā tieši ar Eiropas pusgadu un Eiropas 2020 stratēģiju, kas gal galā ir tā stratēģija, pēc kuras mēs vadāmies. Paldies! Paldies, es vēlos eh, izteikt arī pateicību parlamentam par aktīvu atbalstu mūsu virzītājiem pasākumiem, jūsu aktīvo nostāju cīņā ar krāpšanos eh, nodokļu jomā un izvairīšanos nodokļu maksāšanas. Un tas palīdz arī mums nezaudēt uzņemto tempu šai cīņā. Uh, un es vēlētos, ka, lai jūs turpinātu tikpat aktīvi darboties, jo, kā es atbildot uz iepriekšējo jautājumu sacīju, ne jau viss ir paveikts. Mums joprojām ir vēl daudzas lietas, kas ir jāīsteno praksē. Manuprāt, mums ir pieejams praktiski viss, kas ir nepieciešams Un eh, ja dalība valstis pieņems to, kas ir šobrīd pieejams un piedāvāts, progress būs milzīgs šajā konkrētajā jomā. Es domāju, ka tas ir arī, varētu teikt, esmu pārliecināts, ka tas ir arī dalību valstu interesēs labāk iekasēt nodokļus. Un esmu pārliecināts, ka daudzas dalību valstis ir pieņēmušas nacionālos rīcību plānus, kā risināt, ar, kā risināt šo problēmu ar nodokļu nemaksāšanu un e, krāpšanos nodokļu jomā. Un viņi sako mūsu ieteikumiem. Iepriekšējā Eiropas pusgadā, ja pareizi atceros, mēs ierosinājām 11 dalību valstīm stiprināt cīņu pret krāpniecību nodokļu jomā un izvarīšanas nodokļu maksāšanas, uzlabojot eh, nacionālos pasākumus, lai uzlabotu nodokļu iekasēšanu un to iemaksu viņu budžetos. Kas attiecas uz mērķiem, saistošiem mērķiem? Es to uztveru kā interesantu pieeju. Jūs jau zināt, kā ar tā saukto nedeklarēto ekonomiku mums ir, teiksim, tā ne problēma, bet tā, kas nav precīzi mērījumi šim fenomenam. Un tad, kad nav precizitātes, Nav arī īpaši viegli noteikt precīzus mērķus un kā cīnīties ar šo problēmu. Bet esmu tiešām atvērts uzklausīt idejas par to, ko jūs apspriežat šeit parlamentā un paskarīties, ko ir iespējams panākt šajā konkrētajā jautājumā. Es jau izteicos par Eiropas pusgadu un vēlētos papildināt tikai ar to, ka šajā ceturtajā kārtā mēs plānojam vēl precīzāk runāt ar konkrētām dalību valstīm, minot viņu problēmas, cīņā ar krāpniecību nodokļu jomā. Un es Eiropas pusgadu vērtēju kā uh, instrumentu, kas ļaus izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai piespiestu īstenot mūsu rekomendācijas. Jūs jau, Klevs kundze, pati sacījāt, ka mūsu rekomendācijas nav saistošas, bet Eiropas pusgada ietvaros mēs varam ierosināt lietas, izteikt ieteikumus, un tām dalību valstīm, kas to nav izdarījuši, īstenot šīs rekomendācijas, un tas tad varētu būt tieši Eiropas pusgada ietvaros. Mēs domājam par šādu pieeju, un uz valstīm konkrēti vairs tie ieteikumi tiek sagatavot tikai nākamā gada maijā, bet darbs turpinās, un šī ideja ir noteikti man dienesta un arī man prātā. Paldies! Tagad Eiropas Tautas partijas vārdā Astrīdēvā. Paldies, priekšādātāji. Gribu uzreiz gan atvainoties, ka ierados tik vēlu, bet man bija jāpiedalās balsojumā sieviešu tiesību komitejā, kur norisinājās nu, tāds burtiski varonīgas diskusijas par procedūru pirms, nu, tad pārgājām pie balsojuma, tāpēc ārkārtīgi atvainojos. Un atvainojos, jūs došu jautājumu par tēmu, kas varbūt jau tikus apskatīt un varbūt par kuru jūs jau esat sniedzis atbildi. Un priekšādātāji, te runāju par juridisko atzinumu, ar ko nāca klajā padoma attiecībā uz jūsu priekšlikumu par sadarbības, pastiprinātās sadarbības īstenošanu finanšu transakciju nodokļu BFTN jomā. Uh, Vai jūs domājat, ka šāda nodokļa ievošana šajā līmenī joprojām tomēr varētu notikt, būt iespējama? Jo, nu, tāds mm, mazākums dalību valstu, vai jūsuprāt, varētu piespiest vairākumu dalību valstu? nu, pieņemt sekas, kas acīm redzami nāks līdzi šāda nodokļa ieviešanai. Šobrīd tās vēl neviens nezina, tā vienkāršā iemesla pēc, ka mēs, nu, īpaši daudz šo jomu vēl neesam izpētījuši. Varbūt um, man tiek daudz teikts, ka Tu var droši būt par šo nodokli, jo, nodokli, jo tas nekad nestāsies spēkā. Nu tā man tiek teiks, tas varbūt politiski nav korekti. Paldies. Ko jūs par to teiksiet? Thank you, Mrs. Lulink. Lulings kundze, paldies. Man jau gan jāsaka tiešām, ko šādi jautājumi es atbildēju tajā brīdī, kad runāju par jautājumu, ko uzdeva Epinga kungs, bet var, nu, jūsu Eh, jūsu labad atkārtot atbildi, ja Šarona man to ļaus, un acīm redzam, jā. Tātad divi aspekti šim jautājumam, ko gribētu uzsvērt. Pirmām kārtām padomus juridiskā dienas atzinums ir atzinums par tikai vienu specifisku punktu vienā pāntā šai priekšlikumā par FTN. Tātad tas nav atzinums par FTN kā tādu vai priekšlikumu kopumā. Komisija uzskata, ka padomas atzinums nav korekts, nav pareizs, un komisijas juridiskais dienas savukārt jau ir sagatavojis ziņojumu, kurā prezentēti visi argumenti, kas paskaidro, kāpēc arī šis punkts ir spēkā, ir derīgs un kāpēc komisijas priekšlikums pilnībā atbilst līguma nosacījumiem. Un šis ziņojums tiks likts priekšā padomē nākamās darba grupas sanāksmes laikā, kas norisināsies 12. decembrī. Un otra lieta, ko gribēju teikt. Šobrīd norisinās pastiprinātās sadarbības process, un tas savukārt nozīmē, ka 11 dalību valstis brīvprātīgā kārtā, un tas man jāuzsver, brīvprātīgā kārtā ir pieprasījušas komisijai priekšlikumu par harmonizētu finanšu transakcijas nodokļu sistēmu šajās 11 dalībvalstīs. Protams, ka pastiprinātās sadarbības procedūra paredz iespēju paplašināt sadarbību un sadarbībā iesaistīties arī citām dalību valstīm. Bet pagaidām šobrīd ir lūk šāda situācija. Ir 11 dalībvalstu nostāja, vēlme virzīties uz priekšu ar šo priekšlikumu, un tagad tālāk viņu rokās ir vienoties par konkrētu ap priekšlikumu aptvērumu, par tā nu, detaļām. Un es domāju, ka arī Eiropas parlamenta ieguldījums, ko tas sniedz savā ziņojumā, eh, kas tika pieņemts ar lielu balsu vairākumu parlamentā, pilnīgi noteikti palīdzēs šīm dalību valstīm viņu pārdomu periodā. Nu, tālāk viss ir to dalību valstu ro rokās, kas e, vēlas īstenot šo sadarbību. Tām jāparāda politiskā griba, entuziasms, kompromisa meklējumos. Un es patiešām ceru, ka viņas šādu politisko gribu arī izrādīs. Un pēdējais jautājums no Anijas Podimātas lūdzu. Paldies priekšādātāji! Runāšu grieķiski, nu jūs neiebilstat, komisārkungs. Centīšos runāt nu, tādā kopsavilkumā par virkni jautājumiem, ko pieminēja kolēģi. Liels paldies! Cīņa pret nodok, izvairīšanos no nodokļiem un nodokļu apiešanu, nodokļu paradīzēm kopumā kā arī visa šī nodokļu taisnīguma sistēma ir kaut kas tāds, kas man ļoti interesē. Un FTN te ļoti labi iedars, jo FTN ir, ir centiens, kas, ar kur palīdzību cenšamies nodrošināt taisnību un vienlīdzību nodokļu jautājumos. Te turpināšu Taisena, un, nu, taisena kundzes un Klevs kundzes uzdotos jautājumus. Šajā jomā pastāv tādi elementi, kas vairs nevar tikt pārvaldīti atbilstīgi nacionālā līmenī. Izvarīšanās no nodokļiem, nodokļu apiešana un nodokļu konkurences jautājumu iekrīt tieši šajā kategorijā. Dalībvalstis pašas individuālā kārtā nevar to kontrolēt. Tas ir, nu, pārāk daudz to pleciem. Tas ir tāds, un tāpēc ir tāda vispārīga prasība, vajadzība pēc praktiskas rīcības ES līmenī. Jūs runājat par Grieķiju, sakot, ka lūk, Grieķija ir guvusi progresu nodokļu iekasēšanas jomā, bet nacionāla līmenī tomēr ir zinām ierobežinājumi, cik daudz dalībvalsts pati var veikt. Ir vajadzīga sistemātiska pieeja. Manuprāt, par to runāja arī SAO ģenerālsekretārs šorīt. Ir jāizdara centieni ne tikai ES, bet arī globālām līmenī nodrošināt lielāku efektivitāti šai jomā. Jo tā ir ārkārtīgi būtiska. Klevas kundze tieši par to runāja. Viņa teica, lūk, parlaments ir uzņēmies iniciatīvu rezolūcijā sakot, ka, lūk, nevajag te meklēt kaut kādus vainīgos, protams, arī dalībvalstīm ir jāuzņems atbilstība, bet parlaments saka komisijai, lūko, vēlamies, lai šī pieeja tiktu pieņemta. Tā, lai te būtu mērāmi lielumi, mērķi, taustāmi mērķi, tieši nodokļu, nodokļu apiešanas un izvairīšanās no nodokļiem apkarošanai ir jābūt arī attiecīgām pielāgošanas programmām tieši tādām, nu, tādām valstīm kā manējā. Nu, tāda varētu būt šīs pieejas pamatloģika, bet galvenais ir taustām mērķi. Cik lielā mērā varam samazināt izvairīšanos no nodokļiem un nodokļu apiešanu šai kopējā Eiropas pusgada ietvarā? Un mans jautājums ir tāds, skatoties uz Eiropas pusgadu, un Grieķijas tas, kontekstā tas, protams, ir īpaši svarīgi, noteikt šos mērķus. Un FTN šajā ainā, protams, arī labi iedars. Un tad mans jautājums lūk ir šāds. Vai jūs teiktu, ka FTN jautājums būs prioritāšu sarakstā? Tā augšā? un vai ir realistiski, ka mums izdosies panākt vienošanos par to turpmāko sešu mēnešu laikā, pirms šis parlaments beidz savu mandātu, jo mēs taču par to esam runājuši jau tik ārkārtīgi ilgi. Tātad. Pirmām kārtām teikt, ka komisija, protams, nespēlē, nemeklē nekādus vainīgos starp dalību valstīm, nē. Ne Ja paskatāmies uz iesniegtajiem priekšlikumiem šī komisijas mandāta laikā, tad šķiet jau to teica Bols kundze konferencē par PVN, ka šis ir bijis viens no produktīvākajiem mandātiem komisijai šai jomā, nodokļu jomā. Un es domāju, ka patiešām svarīgi ir tas, lai dalību valstis pieņemtu respektīvi tās ir jau pieņēmuši virkni ļoti svarīgu priekšlikumu un ir sākušas tos īstenot, tie sāk funkcionēt pamazām, bet ir joprojām vairāk priekšlikumu, kas ir tikai darba procesā, un lūk, darbs pie FTN priekšlikuma ir šāds ir piemērs tam. Var jums apliecināt, ka te ir vajadzīga politiskā griba no tām dalībvalstīm, kas līdzdarbosies šai uh, sad, uh, procedūrā, nu, lai pirms vēlēšanām, tātad līdz sasaukuma beigām kaut kas te tiktu panākts. Jo tie ir no nacionālas skatu punktu raugoties, tas arī būtu milzīgs sasniegums, ja nu, dažas, ja ne visas dalībvalsts no tām, kas izvēlējušās līdzdarboties pastiprinātā sadarbības procedūras ietvaros, eh, varētu šo jautājumu likt priekšā kā sasniegtu, kā panāktu. Tas joprojām ir politiski ļoti svarīgs jautājums, mums tāpēc ir vajadzīgs ļoti efektīvs darbs no, līdzda, no, no, no to dalību valstu puses, kas līdzdarbojas šai mehānismā. Un komisija, protams, darīs visu, kas ir tās spēkos, lai nodrošinātu šādu kompromisu sasniegšanu. Bet, kā jau teicu, darbs šobrīd ir dalību valstu rokās. Jums jāsaprot, ka es nevaru tās nekādā veidā piespiest pacelt rokas, um, balsojot par priekšlikumu. Nu, nē. Runājot par šiem saistošajiem mērķiem cīņā pret izvairīšanos no nodokļiem un nodokļu apiešanu, kā jau es teicu, šeit ir tāda virkne interesantu ideju, kas mums vēl jāpapēta. Un, ja mēs tā vēsturiski paskatāmies uz Eiropas pusgadu, tad ar katru gadu mēs uzlabojam uh, aptvērumu, kas attiecas uz mērķiem savās rekomendācijās. Un tas tiešām ir darbs, kas joprojām turpinās. Mēs uh, strādājam ar pusgada koncepciju, apsveram idejas, domas, analizējam tās, lūk, arī ar jums, ar parlamenta palīdzību, un jūs dodat ieguldījumu šai progresā nenoliedzami visā šai procedūrā. Un priecājos, ka nodokļu joma ir visu politiku neatņem sastāvdaļu. Un tieši ar Eiropas pusgada palīdzību mēs varam nonākt pie ļoti lielām atbilstīgā mērā īstenotas, koordinētas darbības nodokļu jomā kurā varbūt nav iespējams pieņemt tiesību aktus Eiropas līmenī, jo, protams, nu šeit pastāv subsidiaritātes princips un citi ierobežojumi. Paldies! Paldies, saka priekšādātāji, paldies komisāru kungam. Jā, nē, jūs tā arī ne, neļaujat man aizmirst šo piezīmi, bet tiešām, tiešām jūs gan to mazliet tā varbūt tā pagriezāt sev par labu, bet kā jau teicu, tā tas tomēr tik un tā ir, un kā jau jūs arī zināt, mēs visi cenšamies eh, nu, tādu novatoriski domāt tieši šeit, attiecībā uz nodokļu jomu, lūk, piemēram, ar šīs nefinansālās informācijas atklāšanas direktīvu un cita veida piespiedu informā eh, atklā informācijas atklāšanu, jo domāju, ka tieši šāda informācijas atklāšana ir tas veids, kā nodrošināt pārskatāmību, pārredzamību un pārliecināties, ka šī nodokļu bāze kā tāda strādā un mēs vispār zinām, kas notiek. Ja mums nu paveiksies, mums gūsim panākumus, tad, protams, arī jums pienāksies zinām daļa lauka cauri un SAO, tāpēc, ka no jums tieši mēs esam, nu, tā teikt, nospēruši tās domas un idejas, ko atspoguļam šai direktīvā. Nu, lūk, tad jūs varēsiet saviem nopelniem pievēlno, pievienot vēl arī šo direktīvu. Un domāju, ka, nu, tas mums varētu arī izdoties, jo lielākoties šai komitejā vairākums vēlas gūt panākumu šai virzienā. Mums būs jāizdara varbūt zināms spiediens uz juridisko komiteju un uz dalību valstīm, lai tās arī piekrīt mūsu priekšlikumam vairākos atsevišķos jautājumos. Tātad liels paldies, komisāri! jums un gaidām ar nepacietību, protams, nākamo iespēju apmainīties ar jums ar viedokļiem, nu, lai arī kad tas nebūtu. Kolēģi, komiteja darbu atsāks šo pēcpusdienu 3.45 bet lūdzu esiet um, šeit savlaicīgi, jo tūlīt pat tai brīdī arī sāksim balsošanu. Un ja nebūs pietiekami daudz deputātu, tad, nu, būs tad, nu, interesanti rezultāti, bet, nu, tad, nu, gan nevainojiet mani.